Eh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, labu pēcpusdienu. Es lūgtu jūs ieņemt vietas, un mums pēc kādas minūtes vajadzētu sākt. Jums ir nedaudz laika, lai ērti ieņemtu vietas un aicinātu jūs beigt jūsu animētās diskusijas. Es jūs eh, visus, eh, protams, sveicu, bet vispirms eh, komisāras pietas kandidāti par enerģētikas portfeli Alēnkas Bratušekas kundzi. Viņa ir bijusi Slovenijas premjerministra un mūsu publiskā uzklausīšana notiek. To kopīgi organizē eh, Giovanni Lavijas vadītā eh, patērētāja tiesību un pārtiks nekaitīguma komiteja un uh, es vādu otru komiteju, un šī mazā papīrīša jūs varat izlasīt mūsu komitejas nosaukumu, saka priekšsēdētājs. Un šī ir otra šāda apvienota uzklausīšana, un mēs abi kopā arī vadīsim šo sēdi. Es sveicu visus, kas ir šeit ieradušies, abu eh, komiteju pārstāvi arī uzņēmumu pārstāvis, dalību valstu pārstāvjus. Un NVO pārstāvis jāsaka, ka uh, mūsu sanāksme tiek straumēta Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē, un uh, Tāpēc, protams, es sveicu arī visus eiropiešus, kas mūs šobrīd vēro un skatās. Interkomiteja atbilst eh, visumā par uh, iekšējo tirgu, par enerģētikas politiku, par apgādes drošību, energo uh, taupīšanu, atjaunīgo enerģiju attīstību starp savienojumu veidošana tīklos un Trans-Eiropas e, tīklu veidošana enerģētikas sektorā. Protams, kā enerģētikas politika būs ārkārtīgi svarīga nākošajā mm, sasaukumā, un tādēļ ir ārkārtīgi e, svarīgi uzklausīt e, komisāras kandidātes viedokli par to, kā viņa gatavojas e, pieiet šiem te pretrunīgiem saržģītiem jautājumiem. Mēs zinām, ka, piemēram, konkurence, um, ārlietu jautājumi, rūpniecība, visa šīs nozares ir ārkārtīgi svarīgas veidojot enerģētikas kopienu. Visi no Envi un Itras ir saņēmuši visus dokumentus. Bartušeks kundzes misijas vēstuli, viņas eh, CV, finanšu interešu deklarāciju un jūri eh, komitejas iztaujāšanas eh, pārskatu, kā arī visas rakstiskas, rakstiskās atbildes uz mūsu jautājumiem uz iesniegto uh, anketu, un arī to jūs varat atrast savos, savās dokumentu mapītēs. Un tagad nodošu vārdu savam kolēģim, lai viņš turpinātu vadīt sēdi. Parlaments izvērtē komisāru kandidātus, ņemot vērā viņu vispārīgo kompetenci, apņēmību strādāt Eiropas interesēs un personisko neatkarību. Parlaments arī izvērtē nākotnes, eh, tātad nākotnes eh, portfeļa pārvaldīt spēju un komunikācijas spējas. Lūdzu vārds manam kolēģiem. Eh, paldies, Buzekungs. Es arī vēlētos sveikt komisārs kandidāti. Alenku Bratušekas kundzi, viņa ir veikusi virkni e, svarīgu uzdevumu Slovenijas valdības sastāvā, un 2011. gadā Nacionālā asamblēja izvēlēja viņu par finanšu komitejas priekšsēdētāju un 2013. gadā viņa kļuva par uh, Slovenijas premjerministri. Viņa bija pirmā, pirmā sieviete Slovenijā, kas tika ieņem šo amatu. Vienlaiks viņa vadīja arī vid, uh, eh, veselības ministriju. Eiropas komisijas ietvaros viņa vadīs vairāku komisāru darbu kā vicepriekšsēdētāji un proti eh, komisāra par uh, klimata pārmaiņām un enerģētiku, eh, zivsaimniecības un vīdes eh, komisāra darbu. Un eh, vicepriekšsēdētājai ir jāpanāk vīdes savienības izveidošana, koordinējot to ar pamat iniciatīvām klimata pārmaiņu politikā, lai un nodrošinot, lai ES pozīcija tik stingri pārstāvēt sarunās ar trešajām valstīm. Viņa būs atbildīga uh, arī ar darba vietu potenciāla izaugsmi, ar zaļās izaugsmas nodrošināšanu, ar to, lai padarītu Eiropas Savienību par pasaules līderi zaļās enerģijas jomā. Un tieši tās mūs īpaši interesē mūsu komitejā. Mēs esam centušies strādāt pie šiem jautājumiem ilgu laiku, mēs vēlamies ilgspējīgu zaļu attīstību. Uh, Uh, mēs vēlamies ekonomiku ar zēmu uh, oglekļa dioksīda izmešu īpatsvaru, uh, ņemot vērā arī 15. gada pasaules klimata samitu, viņai būs jāveic virkni ļoti svarīgu uzdevumu. Un klimata sarunas ir ļoti būtiskas, svarīgi ir atjaunot arī ETS emisiju tirzniecības sistēmu. Eiropas Savienībā. Nu, tagad eh, došu vārdu atkal Buzekungam, lai viņš varētu paskaidrot mums tālāk procedūru. Paldies par šiem te ievada komentāriem. Gribētu teikt, ka mūsu uzklausīšanas sākumā komisāre, vicepriekšsēdētājs kandidāte eh, tiek uzaicināti nākt klajā ar savu paziņojumu ITRE komitejā 15 minūtes, NV komitejā 10 minūtes, nu tad mēs vienojāmies ar līdzpriekšsēdētāju, ka mēs izvēlamies tādu vidusceļu, nu tāda 12 minūtes, kaut kas vidējs starp to, kas pieņem cenvī un uh, par to, kas pieņem citrē. Nu, un mūsu kandidāta cienījamā Barčeks kundze par to ir informēta, un viņa arī uzstāsies 12 minūtes. Pēc tam sanāksmes beigās viņai būs vēl 5 minūtes noslēgumu komentāriem. Pēc tam sekos 45 jautājumi pa 3 minūtēm. Minūte jautājumu, 2 minūtes atbildēja. Un eh, komisārs kandidāts kundze vēlētos pasvīt pasvītrot, ka es aicinu visus arī savus eh, kolēģus ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku un e, varēs pārkāpt šo uzstāšanās laiku par piecām sekundēm vai desmit sekundēm, un tad mēs e, mikrofonu izslēgsim. Parasti mēs neesam tik strikti, e, lai gan mums šādas pilnvaras ir, bet šoreiz mēs tā rīkosimies. Un eh, tātad eh, desmit sekundes pirms eh, atbildēšanas laika beigām jūs ieraudzīsiet tātad ekrānā brīdinājumu divas zvaigznītes, ka jūsu uzstāšanās laiks tuvojas beigām. Pirmais, pirmo jautājumu raundā jautājums uzdos politisko grupu dalībnieki. Uh, Jūs varat runāt savā dzimtajā valodā, jo tulkojums nodrošinā 23 valo, oficiālās valodās. Taču lūdzu nerunāt pārāk ātri, jo uh, ir nepieciešams precīzs tulkojums. Un parlamenta e, tīmekļa vietnē, tā tad es jau teicu, tiek straumēta e, šī uzklausīšana un varēs vēlāk šajā pašā tīmekļa vietnē atrast arī video ierakstu. Komisārs kandidāts kundze, bijusī premjerministras kundze, vēlētos eh, jūs aicināt eh, sākt savu uzstāšanos. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienījamie mm, deputāti, dāmas un kungi. Ir pagā, eh, mums priekšā ir pieci ļoti sarežģīti gadi, un esmu pārliecināta, ka tie būs ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai Krīze ir atstājusi ļoti ievērojams sekas uz daudzām valstīm. Da, nu, jaunatnes bezdarbs ir pieaudzis vairumā Eiropas valstu. Lielākais izaicinājums Eiropas Savienībai ir jārūpēs par cilvēku vajadzībām. Tuvākie pieci gadi būs izšķiroši svarīgi, lai atjaunot uzticību šai institūcijai, un tādēļ mums ir jāveido darba kārtība Eh, darba vietām, izaugsmai, taisnīgumam un eh, demokrātiskām pārmaiņām, un tam visam ir jārit veiksmīgi. Un to varēs paveikt eh, spēcīga komanda, spēci, eh, sadarbojoties savā starpā. Un mēs saskatām Eiropas parlamentu kā galveno Eiropas Savienības partneru šajā darbā. Es vēlētos apliecināt, kā darīšu visu, lai eh, veicinātu sadarbības starp parlamentu un komisiju. Kā bijusī premjerministra un parlamenta deputāte, es pilnībā apzinos parlamenta ieguldījumu risinājumu meklēšanā un arī mūsu kopējās darba kārtības ieviešanā Eiropas eh, Savienības pilsoņu labā. Eh, dārgie deputāti, man tas ir liels gods un es šeit eh, visā savā piecībā stāvu jūs priekšā kā kandidāte, lai ieņemtu vicepriekšsēdētāja samatu enerģijas savienības jautājumos. Man valsts Slovenija tika integrēta Eiropas Savienības ģimenē pirms desmit gadiem. Man tas bija sapņu piepildījums. Es un mana paudze ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība ir vieta, kurai mēs esam piederīgi. Tas ir risinājums, nevis problēma. Un veidojot enerģētikas savienību, apvienojot dalību valstis enerģētikas un klimata politikas jomā, uh, Eh, šādai politikai ir jākļūst par pamat ķiedeli Eiropas stratēģijā, lai pārvarētu krīzi. Tas ir tās, ko prezidents Junkers sacīja, un tā ir arī mana vīzija, mans rezējums - nodrošināt energoapgādes drošību, Eiropas eh, rūpniecības konkurētspēju globālajā tirgu un zaļās izaugsmas veicināšana, izvirzot skaidrus klimata mērķus, ir viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsdienās. Kā Eiropas padomes eh, locekle, mm, es ļoti labi pārzinos, cik sarežģīti ir enerģetikas jautājumi. Un ne, es ne tikai aktīvi interesējos par strateģiskām diskusijām Eiropas līmenī, es biju apņēmības pilni veikt visus nepieciešamos pasākumus nacionālajā līmenī. Cita starpā es lepojos ar faktu, ka mana mandāta laikā, kamēr biju premjerministre, mana valsts uh, Slovenija pilnībā īstenoja trešo enerģētikas pakotni. Dāmas un kungi! Es eh, sāku strādāt kā premjerministre vienā no visgrūtākajiem eh, periodiem mūsu jaunās valsts vēsturē. Un caur eh, konsekventu politiku, kas balstās uz Eiropas principiem un saistībām, palīdzēja Slovenijai izrauties no uh, ļoti um, dziļas ekonomiskās krīzes. Ticiet man, es esmu pieradusi strādāt stresa apstākļos, taču reizēm saka, ka sievietes maigais pieskāriens var nomierināt satrauktus prātus. Un tagad e, pievērsīšos e, saviem uzdevumiem kā komisārei. Jūs zināt, ka kandidātu uzvārdi bija jāiesniedz līdz jūlija beigām. Tā kā nebija iespēja vienoties koalīcijas partijām un nebija uh, arī vienprātības par vienu kandidātu, mums bija divas iespējas. Vai nu mēs vispār nenosūtīsim nevienu vārdu uz Briseli, vai arī gaidīsim, kad uh, stāsies spēkā, uh, kad stāsies. Uh, darbā jaunā valdība, un jūs, protams, varat iedomāties, uh, ko tas nozīmē. Vai arī mēs tomēr iesūtīsim noteiktu uh, vārdu sarakstu. Šajā īstajā sarakstā bija trīs uzvārdi, ieskaitot manējo, un galīgo lēmumu pieņēma prezidents Junkers. Tie ir fakti un nekas vairāk. Un tagad vēlētos atgriezties pie mūsu kopējā izaicinājuma enerģētikas savienības izveidi. Man valsts nav vienīga Eiropas Savienības dalībvalsts, kura geogrāfiskās situācijas dēļ ir pakļauta energoapgādes riskiem, e, piemēram, pārmērīga atkarība no viena ne ES piegādātāja, un tieši tādēļ nevienai ES dalībvalstī nevajadzētu risināt savas enerģētikas problēmas vienai pašai. Enerģijas problēmas, e, ar kurām sastopamies, prasa vienotu Eiropu, kas runā vienā balsī starptautiskā līmenī un labi funkcionējuši iekšējo enerģētikas tirgu. Cipari pierāda, ka Eiropas Savienības projekta izveide ir ārkārtīgi svarīga. Eiro importē 53% no energoresursiem. Katru dienu mēs importējam 1 miljārdu, tātad enerģiju 1 miljārdu eiro vērtībā. 2013. gadā enerģijas izmaksas sastādīja 400 miljārdus eiro un sastādīja piekto daļu no mūsu kopējā importa. Atkarība no importa e, ir risks pats par sevi, bet, kad tā apvienojas ar atkarību no viena partnera, tad uh, daudz kas var iziet ārpus kontrols. Un fakts ir tāds, ka sešas dalībvalstis pilnībā uh, ir atkarīgs no viena ārvalstu avota uh, gāzes piegādēs. Un uh, daudzām citām valstīm arī šī atkarība sastāv ap 60%, un šis cipars parāda, cik ļoti svarīgi ir, ir mūsu vīzija, mūsu redzējums. Uh, Redzējums tam, kā ES apvienojas eh, pret satricinājumiem izturīgā Eiropas eh, eh, enerģētikas savienībā. Zaļā izaugsme, zaļā politika un izaugsme, tas viss sadaras kopā. Mums vajadzētu balstīties uz trīs galvenajiem pīlāriem attīstot Eiropas Savienības zaļo redzējumu. Pirmkārt, stiprināt iekšējo tirgu, palielinot energoapgādes drošību, daudzveidīgojot enerģijas resursus un esot klātesošiem pašreizējos e, enerģijas tirgos. Pastāvīgi turpināt atjaunīgo enerģijas avotu attīstību, izplatot uh, Eiropas līdera uh, lomu jauno tehnoloģiju attīstībā uh, caur stimuliem, investīcijām un uh, veicinot, lai tirgus būtu spējīgs radīt konkurētspējīgas enerģijas cenas, attīstīt ilgspējīgu attīstību un zaļo izaugsmi. Saglabājot ES vadošo lomu, sasniedzot klimata budžeta uh, mērķus un sasniedzot 20. gada izvirzītos uh, mērķus, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Es pilnībā apzinos, ka no šodienas viedokļa var šķist, ka attiecības ar Krieviju ir uh, vissvarīgākais jautājums enerģijas drošības jomā Eiropas Savienībā. Jā, īstermiņā gan. Gāzes apgādes drošība, protams, ir jautājums, kam ir jāpievērš mūsu uh, uzmanību, taču ar to mums nevajadzētu aprobežoties. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī citi ilgtermiņa uh, drošības, apgādes drošības izaicinājumi var radīt vēl lielāku risku Eiropas Savienībai, lai panāktu mūsu klimata mērķus, tāpat laikā veicinot konkurētspēju. Eiropas rūpniecībai jāsaglabā uh, sava prioritārā vieta un jābūt mūsu uzmanības centrā. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka iekšējā enerģijas tirgus izveidošana un eh, vīdas izvirzīto vīzas mērķu sasniegšana, sākot ar 20-20-20 pakotni, apvienojumā ar eh, liela apjoma investīciju pakotni, kā to paziņojas eh, Junkerkungs, var būt saprātīga atbilde gan uz izaicinājumiem ekonomikas jomā, gan izaicinājumiem klimata jomā. Eh, tikai palielināts investīcijas enerģijas infrastruktūrā, skaidrās, eh, tātad tīrās eh, vidē draudzīgās tehnoloģijās un arī zaļai efektivitātei var palīdzēt mums atrisināt enerģijas dilēmu. 2030. gada enerģijas ietvar, pro, ietvar programma dod mums nepieciešamo virzību un virzību tālākajā darbā. Dāmas un kungi, protams, tas prasa gan darbu, gan smagu darbu, un tas prasa sadarbības starp institūcijām. Es vēlētos uh, apliecināt, ka esmu apņēmības pilna uh, sadarboties ar šo parlamentu, tā ITRA un NV komitejām. Izanalizēsim izaicinājumus kopā, nolēmsim uh, par konkrētu rīcību un uh, par to, cik ambiciozi mērķi jāizvirza e, enerģijas savienības īstenošanai un e, klimata e, darba kārtības mērķu atrisināšanai. Tas viss palīdzēs radīt izaugsmu ekonomikā un radīs jaunas darba vietas, tāpat laikā nodrošināt energoapgādes drošību. Ir jārada uh, Samaksājam enerģija, taču tai vienlaicīgi jābūt arī vidē draudzīgai enerģijai, un tas nodrošinās zaļo izaugsmi Eiropā tuvākajos gados. Eiropa ir pierādījusi jau iepriekšējos gados, ka ir iespējams panākt ekonomisko izaugsmi un samazināt enerģijas patēriņu vienlaicīgi. Uh, bet mums ir jāstrādā kopā. Mūsu pilsoņi to saprot. Ja jūs padomājat par to, ka 50% no mūsu enerģijas tiek izmantoti apkurei vai dzesēšanai, tad ir skaidrs, ka mēs neesam izmantojuši visu ietaupījumu eh, potenciālu. Šeit mēs eh, varam uh, panākt daudz vairāk nekā sākumā šķiet. Mēs, piemēram, varam samazināt CO2 un uh, tikt vaļā no ES importa atkarības, vienlaicīgi palielinot darba vietu skaitu. Nu, tā ir tāda ilgspējīga attīstība, kāda Eiropai nepieciešama. Es darīšu visu, kas ir iespējams, lai 300 miljārdu investīciju pakotni, ko prezidents Junkers ir eh, paziņojis savā atklāšanas eh, uzrunā, tiek piešķirta enerģijas efektivitātes eh, projektiem, kas palīdzēs zaļai izaugsmai un darbiet radīšanai Eiropā. E, tas ir pareizais ceļš, kas būtu jāiet Eiropai. Lai panāktu šos mērķus, ir nepieciešams komandas darbs un koncentrēšanās uz patiešām būtiskiem projektiem arī no komisijas puses. Lai sasniegtu mērķus, kas ir saistīti ar izaugsmu, darba vietām, taisnīgumu un demokrātiskām izmaiņām, es strādāšu pie trīs galvenajām prioritārajām jomām. Es strādāšu un vadīšu savu uh, komisāru kolēģu darbu tajā daļā, kas ir saistīta ar enerģijas savienības izveidošanu. Uh, Mans uzdevums bija nodrošināt, lai idejas un risinājumi no vienas jomas eh, tiktu eh, pārvērsti par strateģiski saprātīgu un labi koordinētu rīcību. Bez tam es eh, sniegšu atbalstu viceprezidentam Katainenam, kā, kas attiecas uz galvenajām prioritātēm, darbvietām, izaugsmu un investīcijām. Un mēs ļoti cieši sastrādāsim, sastrādāsimies ar vicepriekšsēdētāju Frederiku Mogherīni, lai nodrošinātu, ka mūsu projekti tiek atzīmēti aizsardzīti arī starptautiskajā līmenī. Vēl viens teikums. Dārgie deputāti, paldies par uzmanību. Thank you very much. Paldies. Tagad došu vārdu politisko grupu deputātiem. Sākumā uzstāsīs ETP grupas deputāti Kariņš Krišāns lūdzu. Jūs. Thank you very much. Ms. Bratušek, perhaps. Paldies, Bratušekas kundzei. jūs uh, ļoti skaisti uzstājāties, bet vai jūs esat gatavi arī ķerties pie darba, ja, piemēram, kaut kur izceļas ugunsgrēks, tad arī uh, kaimiņi skrien palīgā dzēst ugunsgrēku, un, protams, saimnieki ir ļoti priecīgi, lai uh, saņemt šādu palīdzību, bet tad, kad uh, jums klājās ļoti smagi, Slovēnijas valdība atteicās no ES palīdzības. Vai jūs neatteicāties no šīs palīdzības tādēļ, lai saglabātu Slovēnijas neatkarību, sakot, ka ES neizdosies to okupēt? Uh, Es atbalstu dalību valstu neatkarību, suverenitāti, bet gribēju pavaicāt, kā jūs varētu reformēt Eiropas Savienības enerģijas savienību, ja šai enerģijas savienībai uh, ir jābalstās uz jūsu prātu neatkarību, uz dalību valstu neatkarību. Kā jūs to paskaidrosiet? Paldies, lūdzu, Bratušeks kundzei vārds atbildēja. Paldies, paldies par šo jautājumu. Godātais deputāta kungs, esmu pārliecināta, ka Eiropas uh, Savienības līmenī ir jābūt uh, tādam atbalsta mehānismam, ka dalību valstīm tas ir nepieciešams. Bet katrā ziņā lepojos ar to, ka Slovenija varēja pat atrisināt savus problēmas. Es uzskatu. Protams, visi gaidīja, ka Slovēnija uh, lūk šo palīdzību, bet Slovēnija no nu, tās atteicās. Mums tas nebija nepieciešams. Mēs kopīgiem spēkiem uh, varējām panākt to, ka mums šāda palīdzība nav nepieciešama un ka valsts var izķepuroties pats saviem spēkiem no problēmām. Mēs nenoraidījām šo palīdzību, mēs vienkārši uh, to neizmantojām, mums tā nebija nepieciešama, un ar to lepojos vēl šobaldienu. Enerģijas savienība ir uh, viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem nākamo piecu gadu laikā. Varu jums piekrist ka būs nepieciešama ļoti cieša intensīva sadarbība. Mēs esam kopīgi nosprauduši šādu mērķi, un enerģijas savienībai ir jātiek izveidotai. Tieši tādēļ dalību valstīm arī e, turpmāk ir jāturpina ļoti cieši sadarboties, mēģinot e, šos mērķus patiešām rezultatīvi sasniegt. Protams, mums uh, ir nepieciešama arī jūsu palīdzība šo mērķu sasniegšanā. Viena pati komisija vai es kā uh, priekšsēdētāja vietniece nevaram to visu panākt vieni paši, bet kopīgi ar jums uh, noteikti mums tas izdosies. Paldies! Un nākamais SD grupas vārdā Katrīna Frambrēmta lūdzu. Paldies, paldies, komisārs uh, kundze! Jāsaka, ka enerģijas savienības koncepcija ir joprojām tāda visai izplūdusi, bet es gribēju uzdot jautājumu par to, kā jūs sadarbosieties ar to komisāru, kas ir atbildīgs par, par paš, pasrežējo komisāru, kas ir atbildīgs par klimatu un enerģiju. Un kā jūs sadarbosieties ar šo komisāru, kas būs atbildīgs par klimatu politiku? Nu, Lai uh, varētu precizēt, es uzdošu vēl vienu jautājumu. Tātad, kurš būs atbildīgs par mērķu nospraušanu energoefektivitātes un atjaunīgo energoavotu jomā? Vai tas būs enerģijas un klimata uh, komisārs, vai uh, tas būs Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs? Un tā, ja tā būsiet jūs, es gribētu kaut ko vairāk uzzināt, ko jūs varētu teikt par atjaunīgajiem energoavotiem un uh, energoefektivitāti. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Paldies, paldies par uzdoto jautājumu, godātā deputāts kundze. Jā, es zinu, ka ir uh, daudz apjukuma un uh, arī tā kā šaubu par uh, otra komisāra amatu, bet es uzskatu, ka Junkera kungs īstenībā savu izvēli ir ļoti, ļoti labi pārdomājis. Uh, Kā jau teicu savā ievadrunā, esmu pārliecināta, ka mēs varēsim uh, pierādīt, ka um, šādā veidā komisija darbosies efektīvāk. Es pati koordinēšu vairāku komisāru darbu ar vienu vienīgu mērķi, lai varētu apkopot dažādus arī starpdisciplinārus mērķus, virzoties uz vienu vienīgu. Esmu pārliecināta. ka pašā sākumā, ja, protams, varēšu baudīt jūsu atbalstu un uzticību, mums būs jāvienojas par komisijas funkcionēšanu un mēs varēsim patiešām gūt panākums. Ja runājam par atbildību, mērķu nospraušanā un sasniegšanā, manuprāt, Svarīgāk ir pavaicāt nevis, kurš ir atbildīgs par attiecīgiem mērķiem, bet nospraust ambiciozus mērķus un censties tos sasniegt kopīgiem spēkiem. Un galu galā mēs būsim atbildīgi par šo mērķu sasniegšanu, kā visu komisiju kopā. Paldies! Turpina priekšsēdētājs un tagad Mareks Grubarčeks no EKR grupas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas enerģijas politika, protams, ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem uh, lai varētu izveidot enerģijas savienību. Un mums ir jādomā arī par eh, mūsu resursu aizsardzību un eh, par eh, enerģijas importu no austrumiem. Jāsaka, ka mums ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk, lai varētu garantēt energo apgādes drošību, ņemot vērā Krievijas neprognozējamo uzvedību. Un jūs teicāt, ka nospraudīsiet uh, tādus uh, īstermiņa un vidēja termiņa mērķus, kas tiks papildināti ar rīcības plānu. Es gribēju pavaicāt regulā, kas ir veltīta uh, tieši gāzes apgādes drošībai. Uh, kuras jums šķiet galvenie principi, kas ir uh, eh, jāpārskata, veicot šīs direktīvas pārskatu. Un, uh, ja nu galu galā mēs zaudēsim Krieviju kā energo uh, apgādātāju, kurš tad varēs viņus aizvietot? Paldies, lūdzu, vārds atbildēji. Paldies, paldies, godātais deputāta kungs. Jums taisnība, energoapgādes drošība. ir uh, viens no enerģi, energo savienības stūrakmeņiem. Tas, kas e, notiek tagad, protams, e, mums neļauj kavēties. Mums ir jārēģē daudz ātrāk nekā līdz šim. Mēs jau esam pieredzējuši pagātnē līdzīgas energo krīzes un uh, Īstenībā um, mēs diez vai varētu teikt, ka mēs tagad esam daudz labāk sagatavot šādām energokrīzēm, lai gan esam ko līdzīgi jau piedzīvojuši 2009. gadā. Tādēļ ir uh, jārisina šādi jautājumi ilgtermiņā un īstermiņā. Ilgtermiņā veidot labāku energo infrastruktūru, piesaistot jauns energoresursus, padomāt arī par labākiem savienojumiem starp dalību valstīm, starp reģioniem un arī starp uh, eh, vairākām teritorijām pat vienas dalība valsts ietvaros. Tam ir vajadzīga labāka infrastruktūra, jāveido jauni starpsavienojumi un runājot par īstermiņu mērķiem, īstermiņu risinājumiem, mums ir jāizveido tāds um, ārkārtas steidzamības plāns, Es domāju, ka direkcija pie tā jau strādā, notiek arī šie noturības testi un tiek pārbaudīts, kas notiktu tāda scenārija gadījumā, ja uh, uz brīdi tiktu samazināta energoapgāde vai pat uh, pilnībā pārtraukta. Un, protams, ir jāņem vērā arī. Uh kolēģi Frederika Federal. Jāņem ārā arī Norvēģija un Vidusjūras reģions, kas ir viena no lielākajiem piegādātājiem. Paldies! Un Federālai kungs no Alde grupas. Paldies, komisāras kandidāts kundze. Ja mēs runājam par klimata pārmaiņām un ģeopolitiku. Īstenībā tās mūs ir nostādījuši tādās kā krustcelēs. Ja mēs neko nedarīsim, tad mūsu labklājība, darba vietas un nākotne būs atkarīgas no tuvējiem austrumiem un Krievijas. Un e, jāsaka, mums tagad ir jāizvēlas, vai investēt atjaunīgos e, energoavotos un e, investīciju samazināšanā. Tā mēs varētu padarīt sevi neatkarīgāk no diktatoriem. Es gribēju pavaicāt, kā jūs, kandidāts kundze, kā komisijas vicepriekšsēdētāji varēsiet parūpēties par to, lai viskomisāri, nu, kam ir kaut kāda atbildība šajā lauciņā, varētu sadarboties, lai padarītu Eiropu par ļoti tādu konkurētspējīgu vietu. Paldies! Mūsu vīzija ir uh, ļoti skaidra, mūsu mērķi ir skaidri ir formulēti, un, protams, mēs esam arī domājuši, kā nonākt līdz šiem mērķiem. Un es esmu patiešām pārliecināta, ka mērķi mums visiem ir kopīgi. Eiropas Savienība īstenībā nevar šeit nemaz darīt tik daudz, mums ir jāapzinās, ka visi šie mērķi un vīzijas mums ir kopīgas, un mēs dalību valstu sadarbības un sastarpējās koordinācijas, nu, es te nevarēšu ļoti daudz paveikt. Mums visiem ir. Uh, jādarbojas vienā lauciņā. Jā, atjaunīgie energoavoti ir ļoti svarīgi, tie palīdz samazināt uh, kaitīgos CO2 izmešus, uh, tālāk mēs vairs nesam tik ļoti atkarīgi no trešo valstu importa un tādā veidā tiek radīts arī jaunas darba vietas, tās augtās zaļās darba vietas. Un, protams, kas no maz svarīgi, tas veicinās arī mūsu ekonomisko izaugsmi. Bet ņemot vērā līgumus, uh, dalību valstis īstenībā ir uh, pašas atbildīgas par to, kādu energo kokteili tās vēlas izmantot, cik lielu daļu tajā um, ieņems tieši šie atjaunīgie energo avoti. Mums ir jāvienojas, kurš ir mūsu kopīgais mērķis, un katram ir jāiegulda sava ārtava, lai mērķi varētu sasniegt. Ja mēs gribam, lai atjaunīgie energoavoti maksātu lētāk un lai arī uh, tos visi vēlētos izmantot, mums ir vairāk jāinvestē tehnoloģijās, inovācijās, izpētē, un es katrā ziņā uh, darīšu visu, lai Eiropa kļūtu par līderi atjaunīgo energoavotu ieviešanā. Silikjotis kungs, GoNGL grupas vārdā, paldies, Bratušekas kundze. Komisijas maijā publicētajā paziņojumā par Eiropas enerģijas stratēģiju vispār nekas netiek teikts par uh, lielajiem energoavotiem, kas tika atklāti vidusjūrā. Ir tikai kaut kādas vispārīgas norādes, ka vidusjūras reģionam ir jākļūst par tādu kā uh, transporta mēzglu, infrastruktūras mēzglu un. Uh, Īstenībā tas ir tā ļoti vispārīgi, bet ko jūs domājat par šo reģionu? Ko tas var darīt? Kiprā ir ļoti daudz dabas gāzes atradņu. Varbūt jau uh, tiek domāts par kaut kādu konkrētu rīcības plānu, lai mēs varētu paši izmantot savus energoresursus, kļūstot neatkarīgāki. Un uh, kā varētu izskatīties sadarbība ar šīm uh, valstīm tieši šajā reģionā. Tālāk Turcija ir kandidāta valsts, tā ir uh, nelegāli okupējusi daļu uh, Kīpras teritorijas un ir arī uzņēmumi, kas nelegāli darbojas šajā teritorijā. Kā to varētu risināt? Paldies! Najlipša hvala za. Uh... Paldies! Paldies par jautājumu! nevajadzētu vēlreiz atkārtot, ka energoapgādes drošība ir energosavienības stūrakmens. Tas ir pašsaprotami. Energoavotu dažādošana mūs novedīs pie kopīgā mērķa, proti tādas Eiropas, kas ir mazāk atkarīga no citu valstu piegādātājiem. Protams, mums uh, nav ilgi jākavējas šo mērķu īstenošanā, bet ir arī tādi pasākumi, ko ir jāievieš ilgtermiņā, kuru īstenošanai ir nepieciešams vairāk laika lieli tādi milzīgi projekti, protams, prasa vairāk laika, citus atkal varam īstenot uh, neskāk. spēcīgs, pilnveidots vienotais tirgus ir tas, kas nepieciešams ES un Energo Savienībai, lai mēs kļūtu arī konkurētspējīgāki energoapgādes jomā. Un, protams, mēs vēlamies kļūt arī neatkarīgāki. Domāju, ka tas ir mūsu kopīgais mērķis, es jau to pieminēju, atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem. Un ja mēs esam viensprāts, ka tas patiešām ir mūsu kopīgais mērķis, mums ir jādomā par jauniem piegādes ceļiem, kanāliem un arī energo uh, ieguvas avotu diversifikāciju. Un nākamo piecu gadu laikā tam jābūt vienam no galvenajiem mērķiem. Paldies, kundze! Klods Tūrmes zaļo un F grupas vārdā. Uh, Commissioner candidate. Komisārs kandidāte, jūs teicāt, ambiciozi mērķi atjaunojamo energoresursu jomā. Bet vai jūs zināt, ka 27% mērķis, kas ir izvirzīts 30. gadam, nozīmētu mazākas investīcijas atjaunojamos energoresursos laikā starp 20. un 30. gadu nekā uh, laikā starp 10. un 20. gadu. Vai jūs patiešām domājat, ka mums ir jāsamazina investīcijas atjaunojumos energoresursos, tāpat laikā apgalvojot, ka tādā veidā mēs būsim numur viens pasaulē šai ziņā? Tas ir viens. Otrs - enerģētikas savienība. Tas nozīmē tādu saplūšanu, tādu apvienošanos, satikšanos. Ceru, ka jūs piekrītat. Uh, ka valstīm ir jāsatiekas, jāsiet ciešāk kopā. Mums jau tagad ir direktīva par ener, eh, tātad, eh, atjaunojumiem energoresursiem, un katrai valstī tai saistoši nacionāli uzdevumi. Vai jūs izmantosiet savas institīvas tiesības kā komisāra, lai eh, tālāk šo kopā saiešanu, šo satikšanos būvētu, nostiprinātu? vai darīsiet kaut ko pretēji līdz šiem uzdevumiem. Paldies par šo jautājumu, saka Bratušekas kundze. Tik tiešām uzskatu, ka atjaunojumie energoresursi ir nākotnes atslēga Eiropai. Tas ir tas ceļš, pa kuru jāiet, ja vēlamies nonākt pie patiesas neatkarības enerģētikas jomā. Bet, diemžēl, neko nav iespējams šeit paveikt eh, tā uz burvju mājienu vienas dienas laikā. Un šis te mērķis ir nevis 27%, kā jūs teicāt, bet vismaz 27%. Tas ir tas mērķis, kuru dalībvalsts savulaik bija ar mieru pieņemt, uzņemties, un es patiesi uzskatu, ka šī mēneša laikā mēs spēsim pieņemt eh, padomis secinājumus, kas, eh, nu tā teikt, not, iecementē šo vismaz 27% mērķi kā saistošu. Tāpat laikā, domājot par šo enerģijas pīrāgu un kokteili, jāatceras, ka valstis ir savstarpēji atkarīgas. Eh, vienas valsts iespējas atkarīgas no otras valsts izvēlēm. Un šai kontekstā ir jāpasvītro tas, ka Protams, eh, jā, jāsaprot, ka nevar vienas nakts laikā pāriet uz pilnīgi citiem energoresursiem, ir jāturpina eh, paļauties uz es, esošiem energoavotiem, eh, uz fosilo kurināmo, tāpat laikā neatlaidīgi ejot uz priekšu, neatlaidīgi progresējot, cenšoties radīt pēc iespējas mazāku piesārņojumu, samazināt piesārņojumu. Situācija dalībvalstīs Domājot par šo te enerģijas eh, kokteili, par atjaunojumu energoresursu īpatsvaru patēriņā, situācija valstīs atšķiras. Un šeit ir eh, neiespējami noteikt visiem kaut kādus tādus standārta mērķus un uzdevumus. Paldies! Paldies! Dario Tamburano, FDD grupas vārdā. Pateicos eh, Bratušekas kundze, šis te vārdiņš resilience, noturība, um, atskan atkal un atkal tik līdz ir runa par enerģētiku. Um, bet uh, raugoties komisijas 14. gada atskaitē par enerģijas stratēģijas izpildi, šī te noturības un tā drošuma uh, ideja kaut kur ir pazudusi. Šai ziņojumā runa vairs tikai par, un vienīgi par iekārtām, par infrastruktūru, par dzelžiem Šeit ir eh, runa par to, ka vairāk ir jāpārorientējas gāzes nozarē, uz kodolenerģiju, tur, tur jāpāriet un tā tālāk. Šādā veidā tiek eh, noniecināts eh, šis te noturības koncepts, vietēju nelielu reģionālu struktūru noturība šķiet vairs nav aktuāla. Un uzskatu, ka jums to nāktos celt saulītē, paskaidrojot, ko jūs izprotat ar eh, noturību eh, un ko tas var piedāvāt eh, kontinentā griezumā un tīri tādā reģionālā skatījumā. Paldies par šo jautājumu. Tik tiešām mums ir nodoms veidot noturīgāku enerģijas savienību. Tā ir vēl viena atslēga uz nākotni. Ja, vēlties, ja, ja vēlamies, lai mūsu šī savienība, enerģijas savienība būtu noturīga, tad ir jāstrādā vairākās frontēs. Pirmkārtām, piegāžu drošums, stabilitāte, par to jau izteicos, mums eh, būs eh, jāgādā, lai iekšējais tirgus, vienotais tirgus būtu spēcīgāks, mm, tāds eh, patstāvīgāks, lai tas funkcionētu daudz tā raitāk, uh, Un šīs savienības iekšienē mums ir pašiem jāspēj ģenerēt uh, enerģiju. Tādā veidā mazinot atkarību no importa. Lūk, divi būtiski uzdevumi, principi. Ja runājam par enerģijas ražošanu, protams, Mēs šeit pirmkārtām domājam atjaunojamos energoresursus. Tieši atjaunojamie energoresursi Eiropā ir eh, pieejami, izmantojami, eh, un eh, ko vēl šodien neesmu pietiekami iztirzājusi, tā ir energoefektivitāte. Šeit vietējā tādā pašvaldību, pašpārvaldu struktūru līmenī ir paveicams visvairāk. Un, ja vēlaties, nu, piemēru var sniegt, ēkas siltināšana, tas var ne tikai ļaut ietaupīt ēkas iedzīvotājiem, tas rada darba vietas, samazina izmešus, eh, samazina enerģijas patēriņu, mm, mazina mūsu atkarību no importētas enerģijas, no mm, kādām, kādiem apšaubāmiem piegādātājiem, neusticamiem piegādātājiem. Lūk, tādā veidā arī izpaudīsies šī noturība. Paldies! Jā, līdz ar to uh, ir noslēgusies mūsu pirmā jautājuma un atbilžu sesija. Uh, tuvojas otrais rauns, uh, kad dosim vārdu dažādu uh, politisko uh, grupu pārstāvjiem uh, Franzāza Grostete, lūdzu. Pateicos, Bratušekas kundze, kodola enerģija tām valstīm, kas ir izvēlējušās uh, to uh, lietot, uh, dod būtiski iespēju samazināt CO2 izmešus, uh, būtiski nostiprina mūsu energo neatkarīgumu. Uh, Francijā joprojām ievērojamā enerģijas daļa tiek saražot tieši kodola centrālais, un mēs, eh, tātad, eh, tas nodrošina mūsu neatkarību gandrīz par 50%, un arī citas Eiropas Savienības valstis eh, joprojām darbina kodola spēkstacijas, un apmēram 30% enerģijas Eiropā, elektrības Eiropā, nāk no kodolspēkstacijām. Tā, tas nodrošina arī mūsu tieši tehnoloģiju ziņā šo mūsu pie, tātad, pirmsgājēju status. Un uh, komisārs Kundze, kā jūs uh, uh, nodrošināsit atomam viņam pienākošos cieņu savā, savus pienākumus pildot? Ņemot vērā to, ka valsts, ir valsts, kas joprojām labprāt um, strādā ar kodolenerģiju. Jā, tik tiešām godātā kolēģe, brīnišķīgs jautājums. Nu, jāsāk ir jau atkārtoties, bet, nu, tomēr sacīšu. Dalībvalstīm ir jāievēro mūsu pamatlīgumi. Valsts ir tās, kas izdara izvēli par to, kāds būs šis enerģijas kokteils. Arī manā valstī ir kodolspēkstacija, un tā saražo lielu uh, Uh, kopējās uh, enerģijas daļu, kas tiek patērēta mūsu valstī. Un šai sakarā, manuprāt, svarīgi ir tas, ka ir nepieciešami standarti Eiropas Savienības līmenī. Mums jau ir um, drošības uh, standarti uh, kodolspēktacijām pēc uh, tātad nesenā negadījuma kādā pasaules spēkstacijā mūsu spēkstacijās tika veikti šie te stresa testi, un situācija ir daudz labāka, uzticamāka nekā jebkād līdz šim. Un tas šķiet arī ir tas, ko Eiropas Savienība var darīt, spēj darīt un kas tai būtu jādara. Līdzās, protams, likumprojektu iniciēšanai. Vārds eh, Žilam Pano. Eh, paldies, eh, komisārs Kunze. Neskatoties uz to, kas ticis paveikts aizdītajos gados, Eiropas Savienības politika un centieni enerģētikas jomā joprojām nav vainagojušies tādiem nepārprotamiem panākumiem. Uh, Ehm, nav bijis iespējams nodrošināt tos izvirzītos mērķus, eh, tie ir sasniegti tikai daļēji, ehm, energodrošības, piegāžu drošības eh, ziņā, izmešu samazināšanas ziņā. Ehm, un šai sakarā man ir pāris jautājumi, konkrēti jautājumi. Pirmkārtām, vai jūs spētu definēt eh, kādi ir tie galvenie uzdevumi eh, šai enerģetikas savienībai, eh, ko jūs eh, iztēlojaties? Vai tas atbilst tam, ko savulaik piedāvāja Eiropa padomi, vai tas, piemēram, nozīmē tādus kopīgus kolektīvus gāzes iepirkums, ko savulaik piedāvāja Žaks Delors, arī Buzeka kungs to ir apsvērs un kā tas viss uh, dos ieguldījumu ilgspējīgas, uh, ilgspējīgā patēriņa un tādas sabiedrības saimniekošanas uh, izveidē Eiropā. Pateicos par šo jautājumu. Piekrītu. Paši sev esam izvirzījuši noteiktus mērķus, savulaik vienojoties par šo enerģetikas savienību. Tās būtība ir eh, enerģijas eh, pieejamības nodrošināšana par saprātīgu cenu, eh, stabilā, nepārtrauktā plūsmā. Tas ir mērķis, ko esam izvirzījuši un kas līdz šim brīdim vēl nav sasniegts un ko arī neizdosies sasniegt vienas dienas laikā. Un kas ir jādara? Nu, tas ir visnotaļ skaidrs. Jāsamazina pašu patēriņš, tādā veidā vairojot šo te neatkarīgumu. Otrām kārtām piegāžu stabilitāte, šī te nepārtrauktība. Uh, taču šeit ir jābūt piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam iešaut sev kājā, mazināt pašu savu konkurētspēju. Protams, ir jāiet uz zemiem CO2, CO2 izmešiem, tas nozīmē investīcijas atjaunojamos energoresursos. resursos ir nemitīgi, neatlaidīgi jāuzlabo mm, tehnoloģiskā puse, tieši runājot par fosilā kurināmā izmantošanu, un jādažādo piegādes kanāli, izmantojamie resursi kā tādi, un pašai infrastruktūrai, mūsu infrastruktūrai ir arī jāpievērš uzmanība, tā ir jānostiprina, jākonsolidē Eh, redziet, eh, Iberijas pussalā, Baltijas reģionā joprojām ar infrastruktūru ir eh, pamatības problēmas, tur nav starpsavienojumu, ir tādas ierosmes, ir projekti, kaut kas ir iesākts, bet atsevišķus projektus īstenot tas prasīs vēl ilgāku laiku. Tomēr jāpiekrīt tiem, kas norāda, ka mums ir jāspēj runāt vienā balsī ar uh, tiem būtiskākajiem starptautiskajiem spēlētājiem. Tas ir mērķis, uzdevums, kas ir jāsasniedz, kas ir jāizpilda, proti runāt vienā balsī ar starptautiskiem partneriem. Paldies, Džulija Gerlinga. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Bratušekas kundze. Neskatoties uz atsevišķiem ļoti tādiem trāpīgiem, precīziem jautājumiem, ko kolēģi ir uzdevuši, esmu saņēmusi tikai tādas vispārīgas un neskaidras atbildes. Uh, Principā jūs uh, izvērsāt uh, tos pašus uh, tukšos vārdus, ko sacījāt savā ievadu uzrunā. Vēlos saņemt precīzu atbildi. Jūs savā anketā norādāt, citēju, gudra nodokļu politika, kas liek maksāt piesārņotājiem, ka lūk to jūs atbalstāt. Un varbūt tieši tādā veidā jūs grasās, grasāties piesaistīt finansējumu visiem citiem saviem nolūkiem. Redziet, eh, tiešie nodokļi ir un joprojām arī paliek dalībvalstu ziņā. Nu, kāda, kāds tad ir segums eh, šiem, šiem jūsu skaistajiem vārdiem? Kāds, kāds ir tas sausais atlikums? Paldies par jautājumiem. redziet, ja mēs visi apzināmies un izjūtām mūsu kopējos mērķus, ja esam viensprāts par to, kas ir darāms, es šeit runāju par komisiju, parlamentu un dalībvalstīm, un ja mūsu attieksme ir nopietna un patiesa, nu tad neatliek nekas cits, kā godprātīgi strādāt šo uzdevumu izpildēji. Ja runājam par energoresursu cenu, piemēram, Eiropā daudz kas ir paveikts, mm, popularizējot eh, tīro enerģiju, eh, tīrāku enerģiju, eh, lai mazinātu kaitējumu videi. Un pie mums enerģija maksā mazliet vairāk tieši tāpēc, ka tur cenā ietilpst arī dažādi nodokļi, kas ir ar šo te vides funkciju. Un būvējot šo enerģijas savienību, es domāju, šeit ir uh, iespējams eh, kaut ko mm, saorganizēt, eh, protams, eh, respektējot valstu suverenitāti nodokļu jomā. Bet, ja mūsu attieksme pret šo enerģijas savienību ir nopietna un patiesa, tad uzskatu, ka ir iespējams šeit par kaut ko tomēr vienoties. Ir jāmeklē tādi risinājumi, kas uh, paredz uh, uh, augstākos nodokļu likmes tiem, kas ir lielāki piesārņotāji, kur pretī tiem centīgajiem, tīrajiem pienāktos zemākas likmes. Atliek tikai dalībvalstīm par to vienoties. Ja tā ir mūsu patiesa vēlme, tad es domāju, tas ir iespējams. Gerbrandī kungam vārds. Paldies! Bratušekas kundze, paldies e, jums par to, ka e, esat e, kā savu pieņēmusi arī šo te politiku, zaļās izaugsmas un energoneatkarības politiku. Bet te ir trīs trūkumi - par dārgu, par piesārņojošu, par nu tādu atkarīgu Jūs, principā, vēlaties neiespējamo. Mums ir e, tāds kvalitatīvs, e, Herkulesa cienīgs lēciens nepieciešams, lai šie skaistie nodomi piepildītos. Vai jūs tam piekrītat? Tas viens. Un otrs, kā tad jūsuprāt jūs iegūsit e, pietiekamu atbalstu no dalību valstīm saviem, savu nodomu īstenošanai, jo šeit ir nepieciešama uh, superciešu sadarbību dalību valstu starpā ar tādu absolūtu vienprātību, kas, manuprāt, ir eh, diezgan maz ticams. Paldies, kolēģi, par eh, jautājumu. Ja mums ir, un es uzskatu, ka mums ir vienota izpratne par eh, to, kas darāms lietas labā, es par to esmu pārliecināta, tad domāju, ka tas nebūs neiespējami, ka tas, ka mums nebūs jāpiepūlis kā Herkulesam. Jūs eh, tā tad eh, tā sērīgi piezīmējāt šo konsensa trūkumu dalībvalsts starpā. Uh, Un jā, tas šī enerģijas eh, politika eh, maksā daudz, eh, tā nav vismaz sākuma stadijā tik tīra, kā gribētos, tā nozīmē atkarību no importētājiem, bet, nu, tie ir jautājumi, kas ir jārisina, ja vēlamies mazināt mūsu atkarīgumu, nu, tad neatliek nekas cits, kā pašiem ražot enerģiju no pašu resursiem, atjaunojumiem vai uh, Eh, neatjaunojumiem. Protams, ir jāstrādā efektīvāk, eh, izmantojot fosilo kurināmo, ir maksimāli jāspiež uz tehnoloģisku progresu, lai nodarītu pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. Nākamais punkts - energoefektivitāte. Tikai šādā un tieši šajā veidā mēs varam būtiski samazināt eh, mūsu atkarību no importētas enerģijas. Un kas ir būtiski visos šajos virzienos, lai kāds uh, energoefektivitātes un uh, neatkarības mm, projekts tiktu uh, veikts, īstenots vai apsvērts, tas nozīmē saimniecisku rosību, tas nozīmē jaunas darba vietas uh, un uh, ar laiku energoresursu cenas kritīsies un var tikt mazinātas. Uh, Eh, un to ir iespējams eh, panākt arī eh, konsolidējot vienoto tirgu. Mūsuprāt, tas viss ir iespējams. Merjāja Kilonenai vārds. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētājs, kandidātas kundze. Mūsu klimata pārmaiņu mērķi no mums prasa pārēju uz tādu inteliģentu, viedu elektropārvades tīklu, kas ir vienots un starpsavienots visā Eiropā, kas apvieno tātad ģenerācijas eh, stacijas un eh, tiek reālā laikā vadīts. Un kād, kādu grafiku jūs šeit eh, spētu piedāvāt? Kā komisija un kādos termiņos eh, komisija grasās eh, īstenot dzīvē šo te ieceri par eh, tādu patiesi vienotu, viedu un reālā laikā pārvaldām un menedžējumu elektropārvades tīklo Eiropas Savienībā? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Kā jau teicu, ievedu uzrunā. Es savā darbā raudzīšos, lai eh, Junkera kunga piesolīto investīciju lauvas tiesa tiktu tieši mm, projektiem enerģētikas, enerģijas ģenerācijas, energo piegādes eh, jomās. Un, protams, protams, šeit eh, atbalsts pienāksies šiem te viedajiem tīkliem, smart grids. Uh, Un ja mēs eh, vēlamies eh, plašāk izmantot eh, atjaunojamos energoresursus, tad ar to nebūs līdzēts, ja mums nebūs šo pārvades tīklu, ja šo enerģiju nebūs iespējams piegādāt patērētājam vienalga turpat blakus vai otrā Eiropas galā nostūrī. Šobrīd man ir ļoti grūti jums sniegt eh, konkrētu atbildi par kaut kādiem termiņiem vai datumiem, kad eh, šeit eh, varētu jau sākties un noslēgties kaut kādi projekti. Cik tālu zinu, atsevišķi projekti jau ir no nu, tādā mm, stipri gatavā stadijā, citi vēl joprojām tiek veidoti, ehm, bet tie, kuri jau ir no nu, tādās starta pozīcijās, uh, Uh, netiks mākslīgi kavēti vai bremzēti. To var jums apsolīt. Protams, protams, šeit smart grids, uh, viedie tīkli, pārvades tīkli, uh, plus mūsu vēlme mm, plašāk izmantot atjaunamos energoresursus. Tie, tā, tie, tie divi atslēgas vārdi, atslēgas koncepti šajā mm, kontekstā. Un vēlreiz atkārtoju, tā tad raudzīšos, lai ievērojama daļa uh, investīciju paketes līdzekļu tiktu novirzīti tieši šī energoprojektiem. Nākamais jautājums. Uh, mēs jūs šeit uh, tā tirpinām un pratinām, tāpēc, ka jūs būsiet viceprezidente. Un uh, mēs labi zinām, ka situācija ir grūta, sarežģīta, bet atkārtoju, jūs būsiet vicepriekšsēdētāja. Uh, plašām institīvas tiesībām, uh, un mēs no jums sagaidām to, ka jūs ne tikai meklēsiet attaisnojumus un norādīsiet uz grūtībām, bet arī piedāvāsiet savu redzējumu, savu skatījumu. Un runājot par klimata sarunām, mēs tā paredzam, ka jūs būsiet tā, kas uzņemsieties šefību, uh, iniciatīvu, uh, tā, kas bīdīsiet šo lietu starptautiskā līmenī. Uh, Un otrs jautājums, ko jūs darīsit, eh, lai mēs eh, savu ambīciju latiņu celtu vēl augstāk? Mēs visi labi zinām, ka 30. 40. gada mērķi ir ļoti tādi pazemīgi. Ko jūs darīsit, lai šo te ambīciju līmeni Eiropā celtu augstāk? Un nestāstiet, ka tas būs grūti, mēs to zinām. Jā, nu, paldies eh, par šo jautājumu. Nu, es zinu, ka jūs man piekritīsiet, ka es viena pati nespēju sasniegt šos mērķus viena. Un tieši tādēļ es eh, uzsveru, ka ir vajadzīgs dalībvalsts atbalsts, lai šos mērķus sasniegtu. Protams, ka es šo institīvu uzņemšos un virzīšu, un es darīšu visu, kas ir jāizdara lai mēs sasniegtu izvirzītos mērķus un lai tie būtu pietiekoši ambiciozi, bet ir jābūt realistiskiem. Ir svarīgi pārliecināt arī pārējos uzkāpt uz mūsu kuģi, tā teikt, respektīvi mūsu, laba, mūsu svarīgākos partnerus šī gadījumā ASV un Ķīnu, jo Eiropas Savienība viena pati uh, lai arī cik ambiciozus mērķus mēs sev neizvirzītu, nespēsim atrisināt visas problēmas vien paši. Mūsu atmosfēra, mūsu klimats eh, tāpat būs pārāk piesārņoti tādēļ, ka citi neko nedarīs. Man nav problēma ar inicitīvu uzņemšanos, bet es arī labi zinu, uh, kādas ir komisijas robežas, eh, kur beidzas manas iespējas kā vicepriekšsēdētāja, tāpēc ir vajadzīgs spēcīgs dalībvalstu atbalsts, un tāpēc es at, eh, uzsveru to vēlreiz un vēlreiz, ka tie ir kopēji mērķi, un komisija bez dalībvalstīm nu nespēs nekādus mērķus sasniegt, lai cik tie svarīgi nebūtu Eiropā un pasaulē. Tālāk pēdiķīnī, kungs. Paldies! Priekšsēdētājā komisāra kandidāta, vicepriekšsēdētājs kandidāta, nu, cilvēki runāt par enerģētiku, ļoti bieži ir runa par energo kokteili, ilgtspējīgu attīstību, bet nevienmēr šīs idejas uh, sajiet kopā un nevienmēr tās nodrošina ilgtspējību. Uh, Ļoti bieži cilvēks slēp to, ka dalība valstis izmanto neilgt spējīgu savotus, fosilo enerģiju un tā tālāk. Daudz valsts jau šodien saka, ka paplašina fosilo enerģiju, eh, energoresursu izmantošanu savā kokteilī. Nu, Eh, ko jūs darīsiet ar dalībvalstīm pārkāpējām, kuras neievēros izvirzītos emis, emisiju eh, standartus? Un gal galā kā piespiedīsiet maksāt piesārņotāju viņa rēķinus? Paldies! Neatkarīgi no tā, ka es eh, riskēju atkārtoties, es atkārtošu to vēlreiz. Tas izriet no Eiropas līgumiem. Fakts paliek fakts. Dalība valstis katra atsevišķi ir atbildīgas pār savu energo kokteili. Tāds ir fakts. Tā tas ir. Taču tāpat laikā katra dalībvalsts, eh, katra dalībvalsts ir jāapzinās, ka tai ir nepieciešams dot savu ieguldījumu eh, kopējo mērķu sasniegšanā, ko Eiropa sev ir izvirzījusi. Un pēdējo divu nedēļu laikā, gatavojoties šai uzklausīšanai, es atskārtu, ka Lai sasniegtu 2020-2020 stratēģijas mērķus, mēs esam paveikuši daudz, mēs esam uz pareizā ceļa, un kā eksperti eh, man apliecināja, šie mērķi arī tiks sasniegti. Eh, ir kāda cita lieta. Nu, protams, ka nevar energo kokteili, kā jebkura dalībvalsts, izmainīt mm, vienas dienas laikā. Ir um, valstis, kurās energo kokteili ļoti lielu proporciju sastāda fosilās degvielas. Tām vajadzēs vairāk darba mm, ieguldīt tajā, lai veicinātu tīru uh, enerģijas avotu, tīrāku enerģijas avotu izmantošanas palielināšanā, lai mazāk piesārņot vidu un sasniegt mūsu kopējos mērķus. Paldies, uh, komisārs kandidātes kundze. Tālāk Žans Luks Šafhauzers, lūdzu. Jā, paldies, komisāra kandidāta kungs. Pirmais jautājums - enerģētikas politikā bez dalībvalstu iesaistīšanās jūs neko nevarēsiet izdarīt. Kā jūs esat paredzējusi sadarbības organizāciju starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā uz uh, liela mēroga enerģetikas projektu realizēšanu. Jūs runājat par 400 miljārdiem eiro, kas tiek tērēti par, elektro, par energoresursu importu. Bet mums būs jāinvestē tikpat liela summa, lai attīstītu savus eh, tīklus un energoapgādes sistēmas. Un jautājums, no kurien šie līdzekļi nāks, jo arī Junkers sola 300 miljārdus un tā tālāk, bet eh, tikko kaut kas kaut kur pagriežas kādā virzienā, momentā šie cipari aug un aug, un tā tad, kā tas viss notiks, kā programmas tiks finansēts, no kurienes nāk šī nauda. Vai tur iesaistīsies arī Eiropas centrālā banka? Paldies par šo jautājumu. Nu tā īsti nav. Kā es kā viceprezidents neko nevarēšu izdarīt, tā tas nav. Taču es vienmēr pasvītroju un atkārtoju to, ka Eiropas komisija pati bez dalību valstu atbalsta nevar gūt panākumus, un tāpēc es ļoti ceru, es neceru, es esmu pārliecināta, ka dalību valsts to ļoti labi apzinās. Un proti, tad, kad mēs izvirzām mērķus, mēs arī uh, uzņemamies noteiktas saistības. Un, un nu, nav jau tā, ka es neko nevaru izdarīt kā vicepriekšstādātāji, nē. Protams, nē. Taču mums ir vajadzīga savstarpēja sapratne un atbalsta no dalību valstu puses. Runājot par investīcijām, enerģetikas jomā, ja mēs vēlamies izveidot spēcīgāku iekšējo tirgu, un es esmu pārliecināts, ka tas faktiski ir mērķis, par ko mēs visi esam viensprātis, lai mūsu energoresursi kļūtu lētāki, mūsu tautsēmniecības konkurētspējīgāks, tad mums ir nepieciešams uh, nu, diezgan biezs naudas maks, lai varētu finansēt um, visus šos projektus un sagādāt šīs investīcijas. Protams, ka daļa nāks no privātiem investoriem un privāta sektora, bet tā kā mēs visi atbalstām zaļo izaugsmi un uzskatām, ka tas ir Eiropas, um, teiksim, pareizais virziens, ko, kurā tā ir uzsākus virzīties, tad tā rezultātā mums uh, būs nepieciešams piesaistīt investīcijas enerģētikas eh, savienības veidošanā, lai nodrošinātu zaļu izaugsmi un zaļās darba vietas. Protams, ka šeit ir, būs jāatrod šie līdzekļi, un es piekrītu, un varbūt arī ar Eiropas Investīciju bankas palīdzību es to neslēdzu. Esters Delāngas kundze. Paldies, cerams, ka uzdošu šo jautājumu ar sievietes maigo pieskārienu. Protams, Bradšeks kundze, es jūs apsveicu par šo te nomināciju par enerģētikas savienības vicepriekšsēdētāju. Varbūt ir drusku ironiski, ka jūs, kas izglābāt eh, Sloveniju eh, no Eiropas, tā teikt, tagad sakāt, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Bet man ir ļoti konkrēts jautājums, tādēļ lūgtu jūs tikpat konkrēti arī atbildēt. Jūsu uh, eh, plānotē enerģētikas savienībā, kas būtu jāizdara visām 28 dalību valstīm? Uh, un lūdzu, lūdzu atbilstiet precīzāk, kuras institīvas ir tās, kuras nekavējoties būtu jā īsteno, kas ir vistuvākais jūsu sirdī, ko mēs varam no jums sagaidīt. Lūdzu, dodiet mums ieskatu par kādu viceprezidentu jūs grasāties kļūt, jo pašlaik mums ir diezgan grūti uh, ieraudzīt kaut ko vairāk par standarta atbildēm. Paldies, atbild lūdzu. Jā, paldies. Cienījamā deputātes kundze, nu es to teikšu tā. Es neizglābu Sloveniju no Eiropas, es vienkārši izglābu Eiropu no vēl vienas papildus problēmas. Un uh, šis te domino, kas tiek spēlēts finanšu tirgos un problēmas eh, faktiski beidzās ar Sloveniju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu mehānisms, kas eh, palīdz realizēt eh, solidaritāti, un, manuprāt, ir daudz labāk, arī Eiropai daudz labāk, ja dalībvalstis ir spējīgas pašas atrisināt savas problēmas. Viena lieta kur, um, es domāju, mēs varam rast, un ne tikai varam, mums arī vajag rast vienošanos Eiropas Savienības līmenī, attiecībā uz Eiropas enerģētikas savienību ir uh, drošības jautājums un spēja reaģēt uz uh, problēmu situācijām. Un tieši tādēļ uh, viens no galvenajiem pirmajiem uzdevumiem, ko veikšu, būs sagatavot ārkārtas situāciju plānu kas tiešām definēs, kas, kam būtu jābūt dalībvalstu rīcībā, ja šāda situācija notiktu, jo enerģētikas savienība nerunā tikai par solidaritāti. Manuprāt, te ir runa arī par atbildības uzņemšanos, atbildības uzņemšanos tur, kur šī atbildība ir jāuzņems. Energoapgādes drošība neapšaubām ir tā joma, kurā ir jārod vienošanās un tas ir tiešām jārisina ES eh, e līmenī. Edvards Mārtiņkungs lūdzu. Bratušeks kundze. Jā, nu, daudz kas te tiek runāts par Eiropas enerģetikas kopienas veidošanu. Jūs arī par to daudz runājat, jūs portfēls šķiet, ka ir ar to cieši saistīts, bet kaut kā trūkst nu, tam visam sēgumu. Un kā jūs gatavoties saskaņot nacionālās suverenitātes principu un 149. pāntu otro punktu lezd, tātad, kā jūs gatavoties trešās pakotnes īstenošanu virzīt un stimulēt, vai jūs to darīsiet caur, caur tirgiem vai kā citādi? Uh, Un visbeidzot, vai jūs arī cīnīsieties pret energoapgādes riskiem, pret nedrošību? un eh, vai uh, ievērosiet arī sociālās problēmas un nodrošināsiet, ka maznoturi, masturīgākajiem arī ir pieeja energoresursiem. Jā, uh, eh, najlipša hvala za. Mm, jā, paldies par šo te jautājumu. Enerģētikas savienības veidošana, kā es jau minēju, balstīsies uz trīs, manuprāt, spēcīgiem pīlāriem. Pirmkārt, spēcīgāks iekšējais tirgus. lai varētu to panākt, mums būtu jāsakārto un jāizveido trūkstošā infrastruktūra, jānodrošina sapslēgumu starp dalību valstīm, jā, ieslēdz kopējā ķēdē pagaidām eh, tur neietelp, neietilpstošie reģioni, jāizveido starpsavienojumi ar dalību valstīm, kurām pietrūkst šīs starpsavienojumības ar pārējo Eiropu un tieši tādā veidā esmu pārliecināta, ka arī mm, enerģē, energoresursu cenas kļūs konkurētspējīgākas un tās pozitīvi atsauksies gan uz patērētājiem, gan uz tautsēmniecību kopumā. Pašā sākumā es minēju, ka kā premjerministrē mm, es nodrošināju pilnu trešās enerģijas pakotnes īstenošanu, un tam vajadzētu eh, vienādā mērā tiekties uz visām dalību valstīm. Es domāju, ka joprojām pastāv zinām izņēmumi, taču galvenokārt, un, teiksim, lienā, lienās līnijās visās dalībvalstīs trešā pakotnie jau ir īstenotni un eh, normas, eh, kas ir noteikti šajā pakotnē, manuprāt, ļauj mums atvērt mūsu enerģētikas tirgu. Un caur šo tirgus atvēršanu mēs varam uh, garantēt lētākas un pieejamākas enerģijas uh, ražošanu. Ešlī Fokskungs. Labdien, Bratušeks kundze! Šķiet, ka jūs e, zināt diezgan maz par enerģētikas savienību. Es uzdošu jautājumu par to, par ko jūs varbūt kaut ko zināt. Savā atklāšanas runā jūs sacījāt, ka e, šeit pazemīgi stāvat mūsu priekšā, un tas šķiet e, neatbilstošs veids, kā sevi stādīt priekšā, jo jūs ļāvāt pati sevi nominēt par komisāru kandidātu. Vai ir tiesa? ka jaunā Slovēnijas valdība ir izsludinājusi ētiskas, ētikas komisijas izmeklēšanu par jūsu nomināciju. Un vai esat saņēmusi oficiālu vēstuli? Un vai jūsuprāt nav uh, saprātīgi mums uz, parādīt uh, šo te ētikas komisijas ziņojumu, lai mēs varētu lemt, vai jūs esat piemērot uh, komisāra samatam. Jā, paldies, uh, paldies jums det, par šo iespēju detalizētāk izklāstīt jums procedūru attiecībā uz to, kā notika kandidāta nominācija. Jūs man piekritīsiet, ka Slovenija nevarēja gaidīt līdz septembra beigām, lai nosauktu kandidātu, bet jaunā valdība stājās pie savu pienākumu pildīšanas tikai 18. septembrī. Tā kā es ceru, ka jūs sapratīsiet, ko tas būtu nozīmējis, ja Slovenija nebūtu iesniegusi kandidāta uh, sarakstu, kandidātu sarakstus uh, pietiekoši ātri. Un mēs iesūtījām sarakstu, īso sarakstu, kurā bija trīs vārdi, iesūtījām to Junkerkungam, un Junkers izvēlējās mani kā savu kandidātu. Varat jautāt viņam par to, kāda ir viņa argumentācija par labu manai izvēlei, bet es, protams, esmu ļoti pagodināta ar uh, uzticību, ko viņš man ir izrādījis. Jaunā valdība nav iesākusi nekādas uh, izmeklēšanas antikorupcijas uh, komiteja. Uh, nolēma, ka ņemot vērā visus mēdīju ziņojumus, viņi sacīja, ka pārskatīs to, kā vispār notiek kandidātu nominācija mūsu valstī. Esmu jurista un es vienmēr respektēju to, ko saka likums. Nekad neesmu nostājusies likuma otrā pusē. Vissliktākā lieta, ko esmu izdarījusi, esmu uh, vienreiz pārkāpus atļauto braukšanas ātrumu, vai vienreiz esmu sodīta par atļauto braukšanas ātrumu un vienreiz esmu neatļaut novietojis automašīnu, bet eh, kas attiec uz eh, likumdošanas prasībām un eh, likumdošanas prasību uh, ievērošanu, esmu saņēmusi pasta paketi, esmu darījusi to, ko likums no manis prasa Un gribu teikt, ka daudz kas nav noticis tā, kā tiek runāts. Šajā procedūrā neparādās nekādas eh, korupcijas pazīmes, un to arī atzina komisija. Petersen kungs. Paldies! Paldies, Bartšeks kundze, man bija prieks dzirdēt jūsu komentārus par ilgtspējīgu attīstību, un man bija prieks arī dzirdēt Eh, jūsu vārdus par zaļu darba vietu veidošanu, jo tas tiešām ir biznesa potenciāls eh, Eiropas uzņēmumiem zaļajā sekt ekonomikas eh, sektorā, kas kļūst ar vien svarīgāks Eiropai. Un tāpēc mans jautājums jums ir, kā jūs, kā vicepriekšsēdētāji un enerģēkas savienības vadītāji redzat pāriet ilgtermiņā uz CO2 neutralitāti nodrošinot enerģētikas apgādes drošību īstermiņā. Noliekas nu, tie svarīgākie jautājumi. Lūdzu, varbūt ilgāk pakavēties pie atjaunīgajām enerģijām un ka mēs vienlaicīgi centīsimies samazināt arī eh, patēriņu, eh, no, vienlaicīgi nodrošinot eh, apgādi. Paldies, lūdzu. Jums vārds atbildēja. Najlepša hvala tudi za vaše. Uh... Paldies. Paldies par uzdoto jautājumu. Varu piekrist tiem, kas teica, ka klimata politikas mērķi, protams, iet roku rokā ar energo politikas mērķiem. Un to jau esmu šodien vairākas reizes atkārtojusi kad runājam par energo apgādes drošību, jāsaprot, ka ir neatliekami darbi un mazāk neatliekami darbi, kas ir jāveic tādā garākā perspektīvā. Protams, mēs varbūt varējām izdarīt daudz vairāk pagātnē, to vajadzēja darīt, bet pēc uh, pašas pēdējās gāzes krīzes mēs vienkārši aizmirsām, uh, kas tad interesanti, kas tad īsti ir jādara. Un tas atkal noved mani pie infrastruktūras jautājumu, jo m, mm, turpmāko gadu laikā tas būs viens no galvenajiem izaicinājumiem. Tāpat eh, atgriežoties pie atjaunīgajiem energoavotiem, es pieminēju tās augtos viedos tīklus, kas ir akūta nepieciešamība. Ja mēs vēlamies, lai no atjaunīgiem energoavotiem ražotā enerģija patiešām būtu pieejama mūsu patērētājiem, ir jāizstrādā investīcija pakotne un mūsu priekšā ir grūts ceļš, bet esmu pārliecināta, ja visi uh, zaļo izaugsmi uzskatīs par iespējamu, tad 300 miljārdi eiro šajā pakotnē tiks piešķirti tādām investīcijām, kas mūsu vienoto tirgu padarīs funkcionēt spējīgāku un efektīvāku. Un, protams, mūsu energo uh, sekretā eh, mūsu energoefektivitāti padarīs daudz um, eh, konkrētspējīgāk. Tagad Kornēlija Ernsta. Jā, Brātušeks kundze, nu jūs ļoti veiksmīgi te operējat ar vispārīgiem paziņojumiem, bet man patiešām būtu ļoti patīkam dzirdēt arī kaut kādas konkrētākas atbildes. Es jums piedāvāju divas iespējas izvēlties, uz kuru atbildēsiet labāk. Tātad pirmām kārtām ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzi, eh, Spānijā, Portugālē, Grieķijā, daudzās Austrum Eiropas valstīs tika pazeminātas investīcijas inovācijām un energo eh, efektivitātes veicināšanai. Un atjaunīgo energo avotu attīstīšana un izstrāde, protams, arī smagi cieta. Gribēju pavaicāt, kādas konkrētas iniciatīvas jūs vēlaties uzņemties, lai šajās dalību valstīs varētu grozīt uzņemto kursu. Un otrām kārtām arī šis jautājums man ir pietiekami svarīgs. Ko jūs vēlaties darīt, lai energo rēķini e, būtu vieglāk apmaksājumi, it sevišķi privātajās mājasaimniecībās. Lūdzu, Bratušeks kundze, jums vārds atbildēja. Uh, res se eh, mogoče že ponavljam, ampak. Atzīstu, ka iespējams atkārtojos atbildot uz jūsu jautājumiem, bet enerģijas tirgum ir jāfunkcionē labāk, un tā tas arī notiks, ja mēs varēsim pilnveidot eh, infrastruktūru. Un mēs to paveiksim. Tas kalpos par fundamentu, lai enerģijas uh, piegāde būtu vienkāršāka un lētāka. Tas nozīmē, ka mājasaimniecībām un uzņēmumiem būs jāmaksā zemāku cenu par enerģiju. Nu šķiet, tas bija jūsu jautājums. Ja runājam par iniciatīvām attiecībā uz atjaunīgiem energoavotiem, Šajā līmenī ir, eh, protams, jādarbojas dalību valstīm, jo tas ir to kompetencē. Runājot par energoapgādes drošību, mums vajadzētu panākt vienošanos starp dalību valstīm ES līmenī, lai ES līmenī varētu atrast pietiekam labs risinājums. Protams, pirms tam mums būs jāpieņem attiecīgais likumdošanas satvars lai dalība valsts ar lielāku prieku un entuziasmu izmantot atjaunīgos energoavotus. Domāju, ka tas būs viens no mērķiem nākamo piecu gadu laikā, ja tikšu ievēlētā matā. Es no visas sirds ticu, ka atjaunīgie energoavoti ir svarīgi nevien energo savienībai, bet ES kopumā. Thank you. Erikson kungs lūdzu. Jā, es sēžu šeit, saka runātājs. Jūs šodien teicāt, ka daudzi energo politikas komponenti atrodas dalību valstu rokās, bet mums ir arī vairāki ES rokās esoši līdzekļi. Gribēju pavaicāt, vai jūs būsiet gatava tos izmantot? Piemēram, parlaments piedāvā augstākus un stingrākus mērķus attiecībā uz atjaunīgo energo avotu izmantošanu un energoefektivitāti. Komisija, protams, var uzņemties iniciatīvu. Vai jūs teiksiet jāvārdu uh, Eiropas parlamenta prasībām nospraust augstākus un stingrākus mērķus, vai jūs mēģināsiet kaut kā izlavierēt? Paldies! Lūdzu, jums vārds atbildēji. Paldies par uzdoto jautājumu. ja rūpīgi ieklausījāties manās atbildēs, jūs dzirdējāt, ka uh, nospraust mērķus klimata pārmaiņu sāku mazināšanai ir ļoti svarīgi, bet, protams, uh, ir jānosprauž realistiski mērķi. Komisija nevar rīkoties izolēti pilnīgi viena. Mums ir jābauda parlamenta atbilsts un, protams, ir arī e, jāpanāk vienošanās dalību valstu starpā. Ja mēs vēlamies pieņemt šos mērķus, tad dalību valstīm ir jāvienojas. Vairākas reizes šodien minēju, ka mums ir jābūt ambicioziem, uh, tāpat laikā apzinoties, ko varam sasniegt un eh, kādi ierobežojumi pastāv. Es visu laiku atkārtoju, ka mums būs jāsadarbojas ar dalību valstīm, jo līgumos ir skaidri atrunāts, cik daudz var darīt komisija, kāda ir tā, tās rīcības brīvība un ko var darīt dalību valsts. Esmu gatava cīnīties par augstākiem saistošiem mērķiem klimata pārmaiņu jomā, jo no tā nevaram atteikties, bet mums visiem ir jāapzinās, ka šiem mērķiem ir jābūt gan realistiskiem. Nu, nav nekādas jēgas nospraust uh, šausmīgi augstus mērķus, ja nevaram tos uh, patiešām sasniegt. Paldies tagad, Rodžers Helmers. Sveicināt, Bratšeks kundze! Jūs varbūt jau esat eh, dzirdējusi, ka kādreizējais rūpniecības eh, komisārs Tajānīkungs teica, ka šeit vienkārši tiek slaktēta, nogalināta rūpniecība Eiropas Savienībā ņemot vērā augstās enerģijas cenas. Protams, mēs zinām, kādēļ ir šī konkurences krīze. Tas, ka mēs te tik ļoti daudz naudas veltām šiem nevajadzīgiem un pārliecīgi dārgajiem atjaunīgiem energoavotiem, un tad ir vēl šī enerģija uh, emisija tirzniecības schēma un citas muļķības. Es gribēju pavaicāt, vai jūs gribat uh, panākt to, ka visi uzņēmumi dodas prom no Eiropas Savienības uh, un tur arī investē un rada jaunas darba vietas. Nu kādēļ? Uh, jūs vēlties izpostīt darba vietas Eiropā, īstenībā varētu mūsu konkurētspēju veicināt. Paldies, un tagad vārds Bratšeks kundzei atbildēja. Paldies, godātais deputāta kungs! Šodien gana bieži esmu pieminējis konkurētspēju. Vēlreiz gribētos uzsvērt, ja mēs izveidosim spēcīgāku vienoto tirgu, ja mēs pilnveidosim infrastruktūru, ja mēs garantēsim drošu un secīgu enerģijas piegādi, uh, Eiropā mēs varēsim piedāvāt daudz labākas cenas uzņēmumiem un mājasaimniecībām. Es patiešām no visas sirds tam ticu. Un dalība valstīs, protams, arī ir gūta pieredze šajā lauciņā. Veicinot konkurēt spēju, bieži vien enerģijas cenas samazinās. Nu, mēs uh, varam arī uh, paši par to pārliecināties. Mēs varējām par to pārliecināties. Slovāni, Slovenijā tā notika. Tad, kad uh, tirgu parādījās jauns operators, Slovenijā enerģijas cenas samazinājās gandrīz par 30%. Nu, tā jau nav nekāda nejaušība. Ja mēs vēlamies saglabāt tīru vidi, mums ir jāinvestē atjaunīgos energoavotos. Investējot vairāk, attīstot jaunas tehnoloģijas, tad arī atjaunīgie energoavoti kļūs pieejamāk un lētāki. Esam bijuši liecinieki tam, ka atjaunīgo energoavotu cenas uh, samazinās. tādā veidā varam arī uzlabot mūsu e, ekonomikas efektivitāti un konkurēt spēju. Paldies, un tagad Šafhauser kungs šajā jautājuma kārtā, pēdējais runātājs. Merci, madame. Uh, ma question porte. Pateicos vēlos euh, uzdot jautājumu par jūsu prioritātēm. Vai jūs ticat tikai un vienīgi e, tirgumu un konkurencei, tādai idealizētai konkurencei, vai e, tomēr uzskatāt, ka valstis spēj un ir tiesīgas rīkoties, lai, piemēram, novērstu enerģētikas e, uzņēmumu aizbēgšanu uz, uz citiem reģioniem, citām valstīm, e, sekmēt e, valsts līmenī, atbalstīt vietējus projektus, kas e, citas starpā sekmētu piegāžu drošību un tā tālāk, lai nebūtu šis te apburtais aplis, šis te izsavienojums, kā rezultātā mēs paliekam bez nekā. Līdz šim ir izskatījies, ka komisija ir no nu, tāda mm, liber, liberālas eh, politikas piekritēja un eh, negrib atbalstīt eh, šādus vietējus valsts atbalstītus enerģētikas tīklus. Paldies! Paldies, jums vārds atbildē. Jā, uh, najlepša hvala za vprašanje. Paldies par jūsu jautājumu. Godātais deputāta kungs. Es patiešām ticu tam, kas ir teikt trešajā energo paketē. Es pat tiešām ticu uh, tam, ka energo tirgus var gūt panākums, bet tas tikai ir labi jāregulē. Un minot Slovenijas piemēru, Tāpat uzskatu, ka ir nepieciešams vairāk rezerviju, ja vēlamies samazināt energo cenas Eiropā. Esmu to atkārtojis jau neskaitāms reizes šodien, varbūt, ka atkārtojos, bet tas ir izšķirīgi svarīgi, lai varētu apzināties, ka spēcīgāks, tāds solīdāks vienotais tirgus nāks par labu mums visiem. Tuvākajā laikā mums patiešām būs galvenokārt jārūpējas par infrastruktūras pilnveidi. Diemžēl daži projekti šajā lauciņā nav tik veiksmīgi, tieši tādēļ mēs visu nevaram sasteigt un tagad strēpt karstu, visu paveicot eh, ļoti, ļoti īsā laikā. Pat tad, kad gāzes krīze būs cauri, nu, diemžēl es uzskatu, ka mēs tādu tieši tagad piedzīvojam, es ceru, ka mēs tomēr um, gūsim mācību un uh, nerīkosimies tā, kā uh, rīkojamies 2009. gadā. Mums patiešām ir jāpilnveido mūsu infrastruktūra vienotajā tirgu un atvainojos izteicos pārāk ilgi. Paldies, paldies komisāris uh, un vicepriekšsēdētājas amata kandidātu, un tagad visi groži tiek nodoti Giovanni Lavijas kungam. Lūdzu, priekšsēdētāji kungs, jums vārds paldies, sirsnīgs paldies. Tagad došu vārdu Šuicas kundzei. Paldies, Bratušikas kundze. Jūs vairākas reizes eh, teicāt, ka vajadzētu eh, diversificēt, dažādot eh, energo iegūs avotus. Es domāju, ka Adrijas jūras gāzes cauruļvats būtu viena no šādām iespējām, eh, piemēram, eh, novirzot gāzi no Azerbaidžānas uz Eiropas Savienību un samazinot eh, atkarību no Krievijas gāzes piegādēm, tas patiešām būtu ļoti veiksmīgi. Es redzēju kādu video filmu, kurā jūs dziedājāt komunistu dziesmas un uzstājāties ar kaut kādām uh, anti. Eiropeiskām deklarācijām, nu varbūt ir beidzot pienācis laiks pievērsties nākotnē un uh, beigt domāt par komunismu. Paldies, saka uh, Bratušeks kundze, Gu cienītā deputāte. Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu, un tagad man ir uh, iespēja atbildēt uz to. Sākumā runāšu par tā teikt, par tās augto nacionālo jautājumu. Video filma, kuru jūs noskatījāties, tika uzņemta pieminot atbrīvošanas frontes gada dienu. Un īstenībā es nedziedāju tikai vienu dziesmu, un tā dziesma, kuru es dziedāju, Nu, tā nebija tāda, kā jūs to ilustrējāt. Es domāju, ka uh, Eiropas vērtības ir neapstrīdams un, un neuzskatu, ka man vajadzētu par kaut ko te vispār atvainoties. Es nekad neesmu bijusi nevienā komunistiskajā partijā. Slovenijā. mani mēdza kritizēt par ko citu. Teica, ka es esmu pārāk proeiropeiska un ka es sekoju Briseles diktātam, ka man vajadzētu pretoties tam. Uzskatu, ka Eiropa ir vienīgā uh, iespējama, iespējamā nākotne Slovenijai. Un ja mēs runājam par uh, energoavotu dažādošanu, jūsu minētais projekts uh, ir ļoti svarīgs. Un īstenībā tas samazinātu mūsu atkarību no Krievijas gāzes uh, piegādēm. Es uzskatu, ka īstenībā viss tagad rit savu gaitu, līdz ar to atbalstu jūsu minēto projektu. Uzskatu, ka tas ir viens no tiem projektiem, kas varēs mazināt mūsu atkarību no viena vienīga piegādātāja. Paldies tagad. Gaspāras kungs. Grazie, prezidente. Buon pomeriggio, signora Bratušek. Paldies. Bratušeks kundze, labdien. Jums ir uzticēts tāds ļoti smags un pamatīgs portfelis, kas pildīts ar daudziem ambicioziem mērķiem. Viens no tiem ir energosavienības izveide. Uh, Es domāju, ka jūs eh, varētu mums piedot, ka mēs esam tādi ļoti neatlaidīgi un uzdodam jums piņķerīgus jautājumus, piemēram, vaicājot, kādus resursus jūs esat gatavi izmantot, lai šos mērķus sasniegtu. Jūs runājāt par tādu uh, lielu 300 miljārdu. Uh, eiro daļu, kas tiks izmantota tieši energopolitikā. Nu, bet cik liela daļa tā būs un kādu stratēģiju jūs vēlaties izmantot, cik daudz jūs vēlaties veicināt, tātad cik lielu summu no šiem 300 miljardiem un kā jūs vēlētos izmantot struktūru, fondu līdzekļus, Eiropas investīciju banku un citus instrumentus. Jūs teicāt, ka jūs to paskaidrosiet vēlāk. Un tagad runātājs tiek pārtraukts. Lūdzu, Bratšeks kundze, jums vārds. Najlepša hvala za eh, vaše. Eh, Liels paldies par šo jautājumu. Tādi šie kopējo interešu projekti eh, 284 šķiet šobrīd ir sarakstā to kopējā vērtībā ir kādi 40-50 miljardi. Liela daļa no, tā, no šīs summas tik, nāks tieši no tautsājumniecības, no investoriem. Un vēl runājot par šiem 300 miljardiem tiešām ceru un apsolu darīt visu, lai lauzties tiktu novirzīta tieši enerģētikas projektiem. Uh, aptuvenus, pat aptuvenus skaitļus, diemžēl, šodien nevaru nosaukt. Jebkurā gadījumā zaļā izaugsme, jaunas darba vietas, um, zaļāks dzīvesveids, tas ir mūsu visu mērķis, un šeit ir daudz, kas darāms enerģētikas jomā. Uh, infrastruktūras jomā, citu saistītu mm, uzdevumu jomā. Tas viss eh, radīs darba vietas un eh, straujāk mūs virzīs eh, šīs zaļās dzīves mērķu virzienām. Ja runājam vēl par iespējamiem finanšu instrumentiem, kas, piemēram, varētu tikt izstrādāti kopā ar Eiropas investīciju banku, uh, Um, te arī ir iespējas, uh, potenciāls, ko noteikti raudzīsim uh, iz, izpētīt. Dormana kungam vārds. Paldies, ja runājam par jauniem energoresursiem, slānekļa gāzi, eh, tālīdzīgi šeit mums ir jābūt īpaši piesardzīgiem un kontrolēm dažādiem pārbaudēm, testiem ir jābūt īpaši uh, Eh, tādiem eh, striktiem. Potočņika kungs savulaik teica, ka slānekļa gāze atsevišķos Eiropas reģionos eh, ir ļoti bagātīgi mm, atrodama, bet tomēr bažas pastāv. Un pirmais projekts būs darboties spējīgs šķiet 18. gadā īrijā, un Um, šī iegūtā gāze tiks uh, izmantot elektrības ražošanai. Uh, bet uh, vicepriekšsētājs kundze, kā jūs, piemēram, viļņu enerģiju uztverat un šos jaunos, novatoriskos slānekļa gāzes pielietojuma veidus? Kā jūsu ieskatā tas viss aiziet kopā ar šo mm, vides saudzēšanu? Vai to ir iespējams kaut kā apvienot? Paldies! slānekļa gāze. Neapšaubāmi tā ir viena no iespējamām atbildēm, kādu tātad meklējam, tā ir kārts, kas ir uz galda mūsu priekšā, kuru varam likt lietā. Un esmu pārliecināta, ka tas ir katras uh, konkrētās dalībvalsts uh, pienākums visu ļoti prātīgi un rūpīgi izsvērt pirms izšķirties par kādu projektu. Um, tālāk jau ir komisijas uzdevums gādāt par to, lai uh, tiktu ievērot un respektēti visi saistošie vides standarti. Nevaru atbalstīt atsevišķus tādus gājienus, kādus ir eh, piekopoši amerikāņi aizvadītajos gados. Eiropā nekas tam līdzīgs neietu cauri. Pie mums ja, iedzīvotāju blīvums ir daudz augstāks kā atsevišķos ASV reģionos. Um, vēl viens apsvērums ir. Uh, iespējamo atraidņu apgoves eh, ietekme uz gruntsūdeņiem, uz vidi kopumā. Um, ir nepieciešama plaša analīze par visiem šiem apsvērumiem pirms eh, tiek pieņemts lēmums par eh, slānekļa gāzes iegulu apguvi kādā Eiropas Savienības valstī. Jau norādīja, kāda tad šeit būtu Eiropas Savienības funkcija un mana funkcija, kā komisārei. Tātad, ja dalībvalsts, kāda dalībvalsts izlemtu pār eh, šādu iegulu apguvi, tad uh, mēs pārliecinātos par to, vai ir izpildīti visi priekšnosacījumi, nevarot visi standarti. Rekomendācijas par slānekļa gāzi EVS līmenī ir apstiprinātas. Nākamais kolēģis vēlas uzdot jautājumu. Dobra Došļi, eh, komisārs kundze kā vicepriekšsēdētāji, kā jūs eh, gādāsiet, lai atjaunojama energoresursu daļa īpatsvars mūsu patēriņā pieaugtu, eh, kā jūs norādāt savā vēstulē? Eh, kādu lomu jūs šeit, piemēram, saskatāt šiem tā progresīvajiem degvielas veidiem, advanced fuels, jaunajām degvielām? ceru, ka šeit tiks eh, dots nepārprotams tāds vēstījums, eh, tāda vadlīnija eh, nozarei nākotnē. Paldies par šo jautājumu, kā jau vairāk kārt esmu uzsvērusi. Mēs Eiropā joprojām esam pārmēru atkarīgi no enerģijas importa. Mēs importējam enerģiju miljarda vērtībā. Ja vēlamies um, šo te atkarību mazināt, kas gada griezumā ir apmēram 20%, tad mums ir jāspiež uz pašu resursiem un atjaunojumā energoresursi. resursi Eh, Eiropas saimnībā ir bagātīgi pieejami. Tiem noteikti ir būtiska loma spēlējama. Bet nu atkal atgriežamies pie jautājuma par infrastruktūru. Tā lai enerģija, kas tiktu saražota no atjaunojumiem resursiem, nonāktu pie gala patērētāja. Un šeit atbilde slēpjas viedajos tīklos, kurus jāizbūvē nākamajā šajā periodā. Un tas ir, protams, jādara efektīvi, lai visa šī mm, enerģijas savienība būtu efektīva un liederīga. Ir eh, te, šis te mērķis 20-20-20, eh, kuru grasāmies izpildīt, un arī citus uzdevumus, kas izvirzīti laikā uz 20. gadu. Šeit eh, paļaujos uz Eiropas padomas. Uh, Eiropadomas pozitīvu lēmumu mm, vēl šomēnes, lai atjaunojumu energoresursu daļa kopējā patēriņā augtu. Un, kā jau vairāk kārt esmu uzsvērusi, katras valsts šis te enerģijas, energopatēriņa kokteils ir šīs valsts izvēle. Un, ja nevienosimies, tad šeit neko būtisku mainīt nespēsim. Ehm, jo es tie Avranza kungs. Jā, paldies vēlos, ko sacīt par Garonas kodolspēkstaciju Spānijā netālu no pie Bilbao blīvi apdzīvotā, tātad Spānijas nostūrī. Nesen Beļģijā tika slēgtas divas šāda tipa kodolspēkstacijas Garonas stacija. Uh, Eh, darbojas līdz jūnijam, valdība grib eh, to atkal iedarbināt un eh, Basku, Basku tātad ļaudis iebilst pret šādas spēkstacijas turpmāku darbināšanu. Kodola drošība būs arī jūsu atbildība. Vai jūs prasīsit aizslēgt vecākās un bīstamākās kodola spēkstacijas? Un jautājums par kodola atkritumu pārstādi. Uh, Um, kādas būs jūsu prioritātes šajā jautājumā? Kādus konkrētus priekšlikumus jūs liksit galdā, lai uh, Eiropas Savienībā tiktu pārstrādāt, reciklēt pēc iespējams vairāk kodolu atkritumu? Paldies! Paldies uh, par šo jautājumu! ja runājam par šo te kodolspēkstaciju, ko jūs minējāt, uh, diemžēl nespēšu sniegt eh, konkrētu atbildi, jo neesmu pazīstama ar šo gadījumu, bet apsolu mm, to izskatīt, noskaidrot lietas apstākļus, un tad arī varēsim runāt par to, kas tur īsti ir noticis. Bet, kā jau norādīja pirms brīža, Eiropas Savienības uzdevums ir gādāt, nodrošināt to, lai mūsu uh, Eiropas Savienības kodolspēkstacijas būtu un paliktu drošas. Cik tā zinu, šis te stresa testu cikls pierādīja to, ka mūsu kodolspēkstacijas ir drošas, nevienu neapdraud, bet, nu, tiesa ir arī tas, ka. Mm, netrūkst arī jau novecojušu eh, kodolspēkstaciju, kuras jāuzmana un jākontrolē īpaši eh, intensīvi un uzmanīgi. Un tieši tāpēc šeit ir eh, nepieciešama turpmāk izpēta un izstrāde šādu vecāku kodolspēkstaciju eksploatācijā un, protams, arī kodola atkritumu apsaimniekošanā, mm, iespējamā pārstrādē lai tie, tie tos būtu iespējams izmantot, liederīgi izmantot eh, videi nekaitīgā veidā. Tātad eh, pētniecība un izstrāde. Bet tas galvenais, ko šai sakarā var darīt komisija, ko var darīt es, drošības apliecināšana. Līdz šim mūsu rīcībā esošie dati nedod pamatu šaubām par to, ka šeit kaut kas nebūtu īsti lāga. Paldies! Nākamajam kolēģim vārds. Es vēlos runāt par uh, ķīniešu saules, saules paneļiem, ko ķīnieši pārdod par dempinga cenām. Uh, viņi par pašizmaksu vai pat par vēl zemāku cenu pārdod šos saules paneļus, un jūsu valdība savulaik uh, saķērās ar uh, citām, uh, citu valstu valdībām, mēģinot bremzēt šo te ķīniešu saules paneļu plūdus, kas grasījās pārņemt Eiropas Savienību un atstāt bez darba tūkstošiem cilvēku Eiropas uzņēmumos. Vai jūs, kā komisāre, beidzot iestāsieties par Eiropas uh, saules paneļu industriju vai arī to grasāties nomērdēt, ļaut uh, tai nomirst, uh, kā jūs jau to darījāt, esot savas valsts vadībā. Tikai tāpēc, ka jums tajā brīdī lapa tika vai šķita interesanti bidīt biznesu ar ķīniešiem. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Es pati eh, domāju par šo lietu, vēl esot premjerministre. Tik tiešām mm, mēs, eh, mūsu valdība, subsidē dažādas atjaunojamas energotehnoloģijas, to starp saules enerģiju. Un, protams, mēs kā mūsu valsts valdība iestājāmies par savas valsts tautsaimniecību, savas valsts izdevīgumu, bet nešaubieties par to, ka tam visam ir jānotiek saskaņā ar starptautiski pieņemtiem spēles noteikumiem. To esmu respektējusi es, un tas būs saistoši man kā komisārai, un tas būs saistoši jebkuram citam komisāram. Šeit es pat neko vairāk nevaru piebilst. Vārds nākamajam kolēģim. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Pirms kāda brīža jūs uh, saņemāt jautājumu par kodolenerģiju, un uh, jūs eh, jau kuro reizi šodien uzsvērāt, ka dalībvalstis ir uh, tiesīgi šeit uh, brīvi, suverēni izvēlēties. Es esmu šeit aizmugurē. Pamanījāt mani? Vēlreiz tā tad vēlos vaicāt par to pašu kodolenerģiju. enerģiju Mm, tātad eh, par pirmās, otrās un trešās eh, kategorijas kodola atkritumiem. Nu, es nezinu, kā tas ir jūsu pasaulē, bet man, es dzīvoju pasaulē, kur korupcija ir realitāte un nav, nav brīnums un nav neiespējami tas, ka mucas ar kodola atkritumiem tiek ap, apglabāts kaut kādā, teiksim, jaunbūvē. Eh, kā jūs to nepieļausiet? kā jūs eh, nepieļausiet to, ka šeit ir kaut kādas blēdības un nelikumības eh, kodola atkritumu utilizācijā? Paldies! Ar nosacījumu ka dalībvalstis joprojām suverēni lemj par savu šo te energoresursu um, kokteili, tā sastāvu, un tik tālu, cik tās respektē pamatlīgumus, nu šeit neko vairs nav iespējams piebilst. Nu tad mainām pamatlīgumu, mainām uh, tās saistības, ko esam uzņēmušies. Um, Kodola enerģētika, tas ir, uh, tā ir dalībvalstu izvēle visam ir jānotiek saskaņā ar uh, pamatlīgumiem, un komisijas funkcija šajā kontekstā ir garantēt uh, drošību kodolspēkstacijās, un es esmu tikusies ar nozars ekspertiem, kas man uh, atkārtot apliecināja, ka nesen veikties stresa testi pierādīja, Eiropas Savienības kodola spēkstacijas ir eksploatācijā drošas. Es pati tur visus skaitļus eh, nepārbaudīju, uz vietas nepārbaudīju, bet uh, uzticami eksperti uh, man to apliecina. Un komisijas uzdevums ir tātad par to pārliecināties. Nolīgums par Eiropas Savienības funkcionēšanu, izsakās nepārprotami, melns uz balta, dalībvalsts suverēna izvēle, tātad kodola enerģētikas jautājumos. Paldies, Marinesko kungam vārds. Eh, vicepriekšsēdētājs kandidāts kundze, jūs vairāk kārt jau minējāt, ka piegāžu un energoproduktu diversifikācija ir prioritāte. Es vēlētos, eh, ko vairāk par to uzzināt. Jūs kā premjere darījāt principā pretējo. Jūs atbalstījāt South Stream eh, par sliktu Nabuko Eiropas projektam. Principā jūs eh, nostiprinājāt mūsu atkarību no Krievijas gāzes. Tātad, kļūstot par komisāri, kāda būs jūsu attieksme pret šo te South Stream projektu? Un kāda būs jūsu attieksme pret Nabuko? Es tiešām priecētos, ja jūs sniegtu skaidru atbildi, nevis kaut kādas propagandistiskas frāzes. Paldies. Es, es ceru, nē, es, es neceru, es esmu pārliecināta ka to spēš sniegt eh, tādu atbildi, kādu vēlaties. Nabuko būtu bijis brīnišķīgs projekts, tas solīja liels iegūmus, tas solīja eh, mūsu neatkarības nostiprināšanu. Eiropas komisija līdz šim brīdim nav pieļāvusi nekādas kļūdas vai nolaidības. Tie bija investori, kas atraidīju šo projektu kā neinteresantu. Šobrīd šis projekts ir noņemts no galda. Ne jau komisijas vainas dēļ, bet gan e, nēsošas investoru intereses dēļ. Tālāk par South Stream. Tik tiešām, lūk, gāzes cauruļats, kas mūs apgādātu ar e, gāzi no piegādātāja, no kur jau tagad esam uh, atkarīga, bet, nu, tas vismaz būtu vēl viens jauns cauruļvats. Mm, šādā ziņā diversifikācija tiktu nodrošināta kā premjere. Es atbalstīju un arī nākotnē viennozīmīgi atbalstīšu to, ka, ja lai kāds projekts tiktu īstenots, tiem visiem ir saistoši Eiropas pieņemtie noteikumi un principi, un South Stream nav nekāds izņēmums šo principu ievēroju un aizstāvēju kā premjere, un esmu gatava to ievērot, aizstāvēt un arī prasīt tā ievērošanu kā komisāri. Šai ziņā uh, es negrasos mainīt kaut kādu savu attieksmi vai nostāju. Paldies, eh, Zoriņo kungam vārds. Komisārs kandidātis kundze. Enerģētika un informācija, informācijas tehnoloģijas eh, nākotnē kļūs arvien lielākā mērā saistītas, un jūs jau te stāstījāt par to, kā vēlties, lai Eiropa kļūtu par tādu pirmrinnieku, eh, pirmatklājēju šajās, šajā, šajā ziņā pasaulē, un eh, šeit ir jābūt viedai, gudrai stratēģijai kā, teiksim, jūs saskatāt savu sādarbību ar to, ka, teiksim, starptautiski telekomunikāciju uzņēmumi iesaistās um, energoresursu tirgu uh, vai tas sola ieguvumus uh, Eiropas patērētājiem? Mm, vai tas, kas šobrīd ir nacionāli regulēts tirgus, uh, nākotnē nepārvērtīsies līdz nepazīšanai un, un uh, kā jūs grasāties šeit nodrošināt eh, patērētāju, piemēram, datu privātumu, ņemot vērā šīs te nenovēršamās tendences. Paldies par jautājumu. Šodien esam krietnu laiku veltījuši sarunām tieši par infrastruktūru un um, vajadzībām Eiropas Savienībā, mūsu patērētāju, mūsu tirgus vajadzībām, kas vēl ir darāms, proti jāpabeidz šī infrastruktūras konsolidācija, un es atkārtošu. Ja vēlamies, lai šis mūsu redzējums, šis mūsu sapnis materializētos proti noturīga ilgteiga enerģijas savienība, kas ir eh, draudzīga videi, eh, klimata ziņā neitrāla un tā tālāk un tā tālāk, tad šeit pirmais galvenais neatliekamais uzdevums ir vienotā tirgus, šīs te būves noslēgšana. Un kā jau eh, kolēģi minēja, viens kolēģis minēja, ir vajadzīgi dzelži reāli uz vietas, caurules, vadi, kabeļi un tā tālāk. Bet, protams, protams, ir vajadzīga arī nu, programmatūra, šī nemateriālā daļa, eh, lai tas viss eh, viedi, efektīvi un eh, racionāli darbotos, funkcionētu. Un tad tikai mēs varēsim runāt par to, ka šis te sapnis, šis lielais mērķis, eh, enerģijas savienība ir eh, īstenots eh, lētāka, tīrāka, vidē draudzīgāka enerģija. Paldies! Tašanovska kungam vērts. Paldies! Cienējamā kandidāts kundze, jūs atbildēs mēs dzirdam ļoti daudz par e, jūsu prioritātēm attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem, un jūs vēlties to īpatsvaru pieaugumu uh, energokokteilī, bet ļoti daudzās dalībvalstīs fosilās degvielas vai arī kodola uh, e, enerģēt enerģija tiek plaši izmantots, īpaši tas attiecas uz uh, akmeņogļu izmantošanu. Tas ir diezgan paradoxāli, mēs it kā deklarējam kaut kādas vienas intereses, bet uh, um, ekonomika, praktiskā ekonomika faktiski liek mums darīt pretējo. Ilgspējīgu resursu um, veidošana tik ātri nemaz nav iespējama. Vai uh, nebūtu prātīgi būt uh, eh, reāli, nu, vai nebūtu labāk, ja būtu tāda realistiskāka, piezemētāka pieeja uh, energoresursu izmantošanas attīstībai. Jā, paldies par šo jautājumu. Nu, visas uzklausīšanas laikā es esmu centusies visu laiku uzsvērt, ka ir no vienas puses jābūt gan ambicioziem, bet nedrīkst zaudēt arī sēkni ar realitāti. Ja mēs izvirzīsim pārāk tālijošu mērķu, ko nespēsim sasniegt, nu tad no tā visa nebūs nekādas jēgas. Es arī saprotu, ka lietas nevar izmainīt dienas laikā, un saprotu, ka situācija dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Ir dalībās, kurās lieto daudz vairāk Eh, fosilo degvielu nekā citās. Eh, ļoti daudzās dalība valstīs atjaunīga enerģija īpatsvars jau tagad ir ļoti liels, taču mērķis, par ko mēs esam vienojušies Eiropas padomē, tātad kā minimums 27% energo kokteļi jāsastāda atjaunīgām enerģijām, nu, no otras puses Mēs e, nedrīkstam aizmirst par jaunajām tehnoloģijām un arī e, fosilo degvielu izmantošanas jomā, e, lai varētu tās izmantot efektīvākā un vidē draudzīgākā veidā. Nevarēs pilnībā un ļoti ātri aizstāt fosīlo kurināmo kā energo avotu un aizstāt ar atjaunīgām enerģijām. Tā kā ir, e, protams, jāturpina izmantot e, fosilais kurināmais, taču mm, pielietojot jaunākas, tīrākas tehnoloģijas, kas attiecas uz kodola enerģētiku. Nu, tad mm, viena no iepriekšējām atbildēm, kur es jau, atbildēs es jau sniedzu savu viedokli, ka jā, mēs īpaši pievēršamies drošības jautājumiem un aspektiem. Milnārs kundze. Paldies. Cinemā kandidāts kundze. Misijas vēstulē eh, Junkerkungs atzīmē, ka jums būs jākoordinē eh, vairāku eh, komisāru darbs, cita ir iekšējā tirgus, uzņēmē darbības, nevalstisko organizāciju, jūras politikas, reģionālās politikas, lauksaimniecības politikas, lau, eh, lauku attīstības eh, un tā tālāk. Es domāju, ka mēs visi esam viens prātis, ka tas eh, tomēr ir tāds, nu, diezgan pamatīgs uzdevums. Kā jūs nodrošināsiet, ka viss šī koordinācija būs veiksmīga? Jā, nu paldies par šo jautājumu. Patiešām, jums taisnība, šis ir liels izaicinājums, un ne tikai man, bet mums visiem, arī komisijai kopumā. Um, šī te jaunā komisijas uzbūve mm, ir visai liels izaicinājums, un mums būs jums jāpierāda, ka tā būs darboties spējīga. Kā es saskatu savu lomu, eh, tad. Uh, Galvenokārt man būs jānodrošina tas, lai atsevišķi mērķi atsevišķās jomām iekļautos kopējā stratēģijā, kopēja mērķa sasniegšanai, lai mēs nenotākam pie situācijas, ka ir eh, pretrunīgi mērķi eh, dažādās jomās, kas traucē vienam otru sasniegšanu. Un, kad eh, strādāju kā premjerministra un vadīju koalīcijas valdību ar četrām uh, politiskajām partijām, nu, tur nācās diezgan daudz piemērot politisko diplomātiju, lai varētu rast un vienoties par kaut kādiem eh, kopējiem risinājumiem, saskaņot atšķirīgās pozīcijas, kuras reizēm bija diezgan neiespējami saskaņot. Tā kā es ceru, ka šī pieredze man palīdzēs kā komisijas eh, vicepriekšsēdētāja, protams, ja šī komisija tiks apstiprināta. Paldies, Gribkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamā komisārs kandidāts kundze. Es atrodos šeit. Jūs teicāt, ka trešā energo pakotne jums šķiet ļoti veiksmīga un svarīga. Jūs arī ļoti daudz runājāt par vienotā tirgus infrastruktūru. Vai jums šķiet, ka ar trešo energo pakotni būs gana, lai varētu piesaistīt visas nepieciešamās investīcijas, tātad eh, starp savienojumi, cauruļvadi un tā tālāk? Jāsaka, ir ļoti daudz eh, energocentrāļu, kas nav pievienots kopīgajam tīklam. Un vēl viens jautājums. Vai jums šķiet, ka ir iespējams atrast vēl papildus risinājums tiem, kas ir piedāvāti šajā pakotnē? Es domāju galvenokārt par South Stream. Un vēl. Ko jūs domājat par gāzes pāreksportu mēs redzējām ko tādu, uh, ka tika aizliegt šāda pāreksportēšana un to pieļauj Krievijas partneri. Tā. Uh, vaše vprašanje. Uh, ja sam pre... Paldies par šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka šī enerģētikas pakotne ir jāīsteno pilnībā. Pilnīgi visās dalība valstīs, bez nekādiem izņēmumiem. Un tas, mm, principā, tiec uz visām investīcijām, arī uz South Stream. Visas investīcijas ir pakļautas vienādiem ēs noteikumiem, nekādu izņēmumu. Es iepriekš eh, to nedaudz parafrāzēju, sakot, ka mums ir vajadzīga uh, hardware infrastruktūra, tātad kārtīga dzelža infrastruktūra un uh, arī, uh, tā teikt, software programmatūras noteikumi. Noteikumiem ir jābūt skaidriem, bet mums ir uh, jānodrošina tas, lai enerģetikas tirgus būtu patiešām funkcionējošs tirgus, uh, lai mēs varētu piesaistīt investīcijas, kas ir tik ārkārtīgi nepieciešams, jo tikai tad, kad mēs varēsim piesaistīt investīcijas, varēsim runāt par pabeigtu uh, iekšējo tirgu. Esmu pārliecināta arī par to, ka enerģētikas savienība Eiropas Savienībā, e, un respektīvi tātad e, Eiropai, Eiropas Savienībā runājot par enerģētikas jautājumiem, ir jārunā vienā balsī. Tad, kad mēs runājam ar ne ES e partneriem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām arī pie Krievijas vērsties ar vienu ES nostāju Eiropas Savienības iekšienē mums ir jāatrod vienošanās par to, ko tad mēs gatavojamies darīt un kā plānojam reaģēt. Tas, manuprāt, ir vienīgais pareizais veids, kā rīkoties jo, protams, katra dalībvalsts atsevišķi ir daudz mazāk aizsargāta kā visa Eiropas Savienība kopumā, tā kā runāšana vienā balsī ir ļoti svarīga un nāks par labu visiem. Tās kungs nākamais, jā, protams, ir jārunā vienā balstī, esmu šeit. Jūs runājat par sasniedzamiem mērķiem. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir ļoti augstu izvir, izrīšos mērķus um, cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Jūs būsiet galvenā saruna vadītāja uh, ļoti būtīgās sarunās ko konferencē gada beigās un arī 15. gada klimata, vispasauli klimata konference Parīzē. Vai jūs varat mums dot zinām pārliecību, ka jūs spēsiet būt šī te uh, galvenā saruna vedi, eh, vadītāja un ka jūs cīnīsieties par vienu kādu konkrētu mērķi un tā sasniegšanu un kā jūs to gatavojaties izdarīt. Liels paldies par šo jautājumu. Pārmaiņas vidas jomā, klimatu pārmaiņas ir milzīgs izaicinājums visai pasaulē, ne tikai Eiropai vien. Esmu iepriekš minējusi to, ka mums ir mm, steidzami nepieciešams rīkoties. Nākošajā gadā Parīzē mums ir jāpieņem saisto, jāvienojas par saistošiem mērķiem attiecībā uz klimata pārmaiņām. Tiem ir jābūt saistošiem mērķiem, kas ir attiecināmi uz visiem un kas ir saistoši visiem, ne tikai Eiropas Savienībai. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai sasniegtu šādu rezultātu. Esmu pārliecināta, ka tieši tas arī Parīzē notiks neesam vēl noteikuši skaidru mērķi. Mēs cenšamies Eiropā panākt noteiktus mērķus un sasniegt noteiktus rādītājus. Esmu pārliecināta, ka mūsu partneri ASV un īpaši Ķīna spēs sekot mums, nosakot šādus mērķus, jo tikai darbojoties kopā mēs varēsim kaut ko darīt eh, mūsu vidas labā un saglabāt eh, to, nu, vismaz tādā stāvoklī, kā tā ir šobrīd, un nepasliktināt. Es zinu, ka arī citas valstis par to satrauc. Viņi arī saprot, ka obligāti saistoši eh, mērķi nepieciešami. Mēs izmantojam emisiju tirdzniecības mehānismu Eiropā. Uh, Šis mērķis sasniedz vīdas mērķus. Ķīna ir ieinteresēta ETS. Un uh, kolēģi no ģenerāla direktorāti jau ir uh, nodibinājuši kontaktus ar ķīniešiem, uh, tā kā cerams, ka arī mūsu partneri uh, nopietni pieiet šīm lietām. Herberts Royals, Bratušekas kundze, daudz jautājumu tika uzdoti arī par energos savienību. Uh, Un eh, tie bija ļoti līdzīgi, un jūsu atbildes bija ļoti līdzīgas. Un tika uzdot arī jautājumi par jūsu iepriekšējo politisko dzīvi, eh, jūs uzdevāt, jūs atbildējāt, un tad jūs teicāt, ka Eiropai ir jārunā vienbalsīgi, eh, kopīgi ar dalību valstīm, gan arī uzstājoties starptautiskajā runā, pie, piemēram, runājot ar Krieviju un citiem. Gribēju pavaicāt, kādēļ jums šķiet, ka tieši jūs esat atbilstošā kandidāte strādāt šajā amatā. Nu, kāds ir jūsu īpašās spējas un prasmes? Tā tad šī uzstāšanās starptautiskajā arēnā un dalību valstu darba koordinācija. Nu, jā. Ta, tas, ka jūs uz visiem jautājumiem sniedzat līdzīgas atbildes, īstenībā jums liecina par labu, ka jūs nemaināt savu viedokli pa piecām minūtēm. Paldies! Jā, uh, najlipša hvalā. Jā, paldies uh, par šo jautājumu. Ja mēs vēlamies būt stiprāki, kas mums būtu jādara? Piemēram, mūsu attiecībās ar trešām valstīm mums ir jāveido vienota fronte, un tas ir īpaši svarīgi, un tieši tādēļ es to uzsveru atkal un atkal. Un pēdējā eh, pusotra gada laikā, kad man vajadzēja ļoti pamatīgi cīnīties, lai pārliecinātu starptautiskos finanšu tirgus, ka Slovenija nebankrutēs. Pat neskatoties uz to, ka politiķi, mēdī, gan Slovenijā, gan ārzemēs bija cieši pārliecināti, ka Slovenija būs uz ceļiem. Es eh, veicu pasākumus, kas skaidri norādīja, ka es eh, ne tikai runāju, bet arī daru. Manas, man vārds saskan ar darbiem. Un, jā, eh, es, esmu, es turpināšu to darīt arī eh, darbojoties Eiropas komisijā, protams, jā, jūs mani apstiprināsiet. Bet jums ir jāsaprot, ka es šeit nerīkošos viena. Mani kolēģi, komisāri un komisijas priekšsēdētājs, kad tas nepieciešams. Uh, protams, vienmēr uh, sniegs savu atbalstu, darbosies kopā. Un tas ir svarīgāk par to, kurš par ko ar ko sarunāsies. Svarīgākais, lai mēs, komisija un jūs un visa Eiropas Savienība runātu vienā balsī. Ba un komisāru kolēģijai vajadzētu paust ļoti vienotu nostāju un viedokli. Un jaunā komisijas struktūra to noteikti ļaus izdarīt. Esmu pārliecināta, ka pieredze, ko esmu apguvusi pusotra gada laikā vadot valsti, mm, tai ļoti grūtos laikos noteikti man palīdzēs. Paldies! Pārškungs nākamais. Paldies, Bratšeks kundze, jūs spējāt nostabilizēt savas valsts stāvokli un tad atkāpāties nomet. Vai jūs atkāpāties tādēļ, ka bijāt aizvainota, jo īstenībā jums vajadzēja turpināt, faktiski nebija nekāda objektīva iemesla atkāpties. Uh, Ja jūs to nebūtu izdarījusi, tad šeit būtu kāds cits kandidāts, kāds kandidāts, kur būtu piedāvājusi uh, Slovenijas valdība. Interesanti, ka sākumā jūs pat nebijāt šajā sa kandidātu sarakstā, taču vēlāk jūs izvirzīja kā vienīgo kandidātu. Tas bija korumpēts solis un eh, korupcijas, pretkorupcijas komiteja paša, komisija pašlaik izmeklē šo lietu. Nu, un kas tad, ja e, šī te komisteja izlems, e, ka e, te ir korupcijas pazīmes, tad kā tas notiks, jūs atkāpsieties vai paliksiet savām vietām? Jā, paldies, kā man atkal ir iespēja paskaidrot, kas īsti notika Slovenijā attiecībā uz nominantiem. Esmu pārliecināta, ka šis ir tādas, tādas iekšējās politiskās spēlītas. Slovenija iesūtīja uz Briseli trīs kandidātu sarakstu, un es nezinu, kādu sarakstu jūs esat redzējis, bet vienīgais eh, saraksts, ko eh, Slovenijas valdība aizsūties uz Briseli, eh, tajā bija iekļauts arī mans vārds starp pārējiem. Un eh, prezidents Junkers eh, izdarīja savu izvēli, viņš varēja izvēlēties arī citu kandidātu, bija vēl viena sieviete un vēl viens vīrietis. Eh, nu, tik daudz par uh, izvēli. Nezinu, kā citās valstīs, bet Slovenijā līdz šim nav radušās problēmas ar to, ka jūs kandidējat uz citu politisku amatu, saglabājot uh, citu politisku amatu, jo, nu, iekšējie jautājumi, jā, nedaudz izgāja ārpus kontrolas, un es eh, vēlējos vēlreiz atkārtot, ka man nekad nav bijis nekādu problēmu ar likumu. Varat man ticēt, ka esmu pārliecināta cīnītāja pret korupciju un uh, tieslietu sistēmu, policiju un pretkorupcijas uh, eh, komisija strādāja roku rokā, kamēr biju uh, premjerministre. Un mēs, es nebūtu pieļāvusi likumdošanas pārkāpumus. Kastingers kundze, paldies priekšsēdētāja kungs. Bratušeks kundze, man šķiet uz iepriekšējā runātāju uzdoto jautājumu jūs tā arī neatbildējat. Tātad, vai jūs atkāpsieties, ja uh, apvainojumi korupcijā patiešām izrādīsies pamatoti? Tātad, nu, pasakiet vienkārši jā vai nē. Un otrs jautājums. Valsts garantijas, uh, kuras ir uh, jāapstiprina komisijai, proti 17 miljārdu eiro apmērā par jauna kodola reaktora būvēšanu Eh, Lielbritānijā un arī šis eh, pārbaudas laiks uz 35 gadiem. Es gribēju pavaicāt, kā jūs eh, reaģējat uz, šādiem, uz šādām nopietnām konkurētspējas deformācijām un kā tas sasaucas ar jūsu kaismīgo atjaunīgo energo avotu aizstāvību. Nu, šeit ir patiešām tādas nepamatotas subsīdijas, un lūdzu, lūdzu atbildiet konkrēti, nevis atkal mēģiniet izvairīties. Uh, najlepša hvala. Mislim, da sem. Liels paldies par jautājumu. Um, es jau sacīju, ka zinu, kā politiķim jārīkojas, ja likums ir pārkāpts. Neatkarīgi no tā, es domāju, ka man ir vērts atkārtot vēlreiz šajā gadījumā neviena no institūcijām E, nenonāca pie secinājuma, ka ir notikusi korupcija. Tās bija baumas, kas e, tika izplatītas šajā ēkā pēdējo dienu laikā. Un tas ir viss, ko es varu teikt, kad stājos e, pret korupcijas komisijas priekšā un runāju priekšsēdētāju, man tika dots skaidras Mm, garantijas, ka pret mani netiek uzsāktas nekādas procedūras. Tālāk, eh, kodolspēkstacijas. Jau teicu, ka Eiropas komisijas uzdevums, eh, kāds ir Eiropas komisijas eh, uzdevums, bet valsts atbalsts ir jāsniedz saskaņā ar ES normām. Uh, E, tātad nevar piešķirt valsts atbalstu, kas pārkāpj e, es normas. Jūs minējāt 7 miljārdus, es e, šobrīd šajā laikā nezinu šīs lietas konkrētos apstākļus, bet es noskaidrošu, par ko tur īsti ir runa. Paldies, Dālī kundze. Komisāra kandidāts Kunz, es arī vēlētos dažas eh, konkrētas atbildes par konkrētēm. Es runāju par enerģētiski izolētām dalību valstīm, padomu secinājumu un pēc tam sekojošu secinājumu ir noteikšu, ka līdz 15. gadam nevienai valstī nevajadzētu uh, palikt uh, nesavienotai ar ES eh, elektrības un gāzes tīkliem, nu, bet mēs pat neesam pietuvojušies šim mērķiem, kā ar tām valstīm, kas ir pilnībā izolētas. Eh, Maltai, piemēram, ir eh, projekts ieplānots par gāzes vādu izbūvi no Eiropas, uh, Un e, ko jūs darīsiet, lai šie projekti tiktu realizēti pēc iespējas ātrāk? Un vēl ir arī ES regula, kas uzliek par pienākumu dalību valstīm veikt savus pienākumus attiecībā uz enerģētiku pēc trīs gadu laika. Ja, e, pravzaprav se danes e, celo zaslišanje vrtimo okrog. Paldies. Šajā uzklausīšanā mēs visu laiku runājam par infrastruktūru, infrastruktūras projektiem, un es pilnībā apzinos, ka Eiropas Savienībā pastāv divas milzīgas problēmas eh, šajā jomā. Nu, divas eh, kaitas, kā jūs to formulējāt. Man būtu grūti mainīt to, kas jau ir noticis. Un pēc 2009. gada krīzes īstenībā vajadzēja izdarīt ļoti daudz, bet diemžēl tas nenotika. Runājot par energoefektivitāti, e, ir e, apstiprināti 33 projekti, un tie ir jāizteno pēc iespējas ātrāk, ja mēs vēlamies pilnveidot infrastruktūru. Bet tas arī sasaucas ar jūsu minēto problēmu. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu apņemšanās, mūsu pienākums. Tie projekti, kas joprojām nav tikuši īstenoti vai pat nav uzsākti, nu es nevaru patiešām pagriezt laiku atpakaļ. Izliet ūdeni jau nesasmēlsi. Mums ir jāsāk strādāt no šīs dienas ir labāk jāsagatavo projekti, un es patiešām daudz savas enerģijas veltīšu tam, lai šie steidzīgie, visnopietnākie projekti energoefektivitātes stratēģijas kontekstā tiktu īstenoti tā, kā tam ir jānotiek. Bet es saprotu ka energoapgādes drošība ļoti lielā mērā ir saistīta vienotā tirgus pilnveidi. Paldies! Paldies! Tagad Spirākī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es sēžu šeit, sakrunātāji. Jā, jā, šeit. Nu, tas ir tāds principi jautājums. Kandidāts kundze 2014. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās jūsu kampaņa pilnīgi plīsa no dažādiem anti-eiropeiskiem skaitļiem. Jūs sākumā teicāt, ka Slovēnija izglābāt no ES un tagad jūs uh, uh, apgalvojat, ka esat gatavi tuvināties ES. Un Jūs uh, apšaubījāt Eiropas vērtības, jūs arī piedalījāties anti-eiropeiskā pasākumā, kur tika pausts viedoklis, ka Eiropa nav nekas cits kā tāda zagļu banda. Un ja jūs tiešām uzskatāt, uh, ka tas ir normāli, nu vai jums šķiet, ka esat piemērot šim amatam, vai jūs tiešām uzskatāt, ka jūsu pārliecība kaut kādā veidā ir eh, savietojama ar eh, komisijas vicepriekšsēdētāju amatu? Runātāji tiek pārtraukta. Paldies! Paldies par jūsu uzdoto jautājumu un paldies, ka devāt man iespēju uz to atbildēt. Nu, atkal jau otro reizi. Nu, šāds apgalvojums vajadzētu tomēr argumentēt ar faktiem. Nekad savā mūžā neesmu neteikusi, nerakstījusi ko tādu, kas varētu mani padarīt par anti-eiropieti. Esmu lepna būt slovēniete un eiropiete, un esmu arī lepna, ka kā premjerministre varēju tomēr uh, izvilkt mūsu valsti no ļoti smagas krīzes bez palīdzības no ārpuses. Domāju, arī Eiropa var lepoties ar to, ka Slovenija ir vienatnē atrisinājusi savas problēmas. Jo uh, risināt dalību valstu problēmas īstenībā par to uh, gal galā maksā visas citas dalību valstis. Uh, Jā, mēs piedzīvojām ļoti smagus laikus, bet mēs patiešām problēmas atrisinājām. Protams, ne bez uh, attiecīgiem pūliņiem. Jūs te uh, runājat par šo piemiņas dienu. Tur piedalījās daudzi Slovenijas politiķi, un es jau vienreiz teicu, ka tā dziesma, kuru dziedāju, uh, Slovenijā tiek uzskatīta par antifašistisku dziesmu. Domāju, jūs varat piekrist, ka Eiropa ir balstīta uz šādām vērtībām, un man šķiet, ka man vispār vairs nav nepieciešams atvainoties. Paldies! Paldies! Tagad Kofoda kungs. Paldies, Bratušeks kundze! jums ir uzticēts patiešām ļoti svarīgs portfels. Gribēju pavaicāt, ko jūs darīsiet, ja kļūsiet par enerģijas politikas komisāri? Jūs, jums ir eh, tā tad eh, šis pienākums strādāt eh, šajā jomā, lai Eiropas Savienība kļūtu par līderi šajā jomā, bet nu, jūs tā konkrēti neesat atbildējis nevienā brīdī, kā jūs to panāksiet, un gribēju pavaicāt Jūs teicāt, ka mums ir jāsaglabā šī konkurētspēja, bet vai jūs varētu kaut ko pateikt par augstāku atjaunīgo energoavotu procentu līdz 2030. gadam? 27% vai jums šķiet tas ir pietiekami ambiciozi? Un kā jūs varētu komentēt to, ka mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk Eiropā eksportēt atjaunīgo energo atjaunīgo enerģiju no vienas valsts uz otru. Nu, un varbūt ir laiks beidzot no vārdiem pāriet pie darbiem. Paldies! Paldies! Varbūt sākšu ar atbildu uz jūsu pēdējo jautājumu. Investīcijas, investīcijas un vēlreiz investīcijas. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai lielākā daļa no Junkera kunga pasludinātās investīciju pakotnes tiktu atvēlēta tieši šiem mērķiem. Protams, energoefektivitātes projekti ir arī gana svarīgi. Ar tiem mēs sasniegsim divus mērķus. Pirmām kārtām samazināsim CO2 emisijas varēsim sasniegt klimata politikas, vides politikas mērķus un mēs arī samazināsim mūsu atkarību no trešo valstu eksportētājiem. Tā mēs kļūsim neatkarīgāk enerģijas jomā. Šodien esam arī daudz runājuši par mērķiem. Ir nosprausts uh, konkrēts mērķis atjaunīgo energoavotu izmantošanai, Ir dalība valsts, kurās par to vēl jāvienojas Eiropas līmenī. Līdz 2030. gadam vismaz 27% eh, no izmantojamām enerģijām, eh, energokokteili ir jānāk no atjaunīgiem energoavotiem. Nu, ir valstis, kam to būs eh, kam to paveikt būs visai vienkārši, bet citām tas prasīs varbūt vairāk laiku un pūļu. Un ir tiesa, ka saskaņā ar līgumu dalību valstis pašas ir atbildīgs par šī kokteļa sastāvu. Nu, mēs taču nevaram tagad par kaut ko vienoties, neievērojot līgumā atrunāto. to. Mēs esam vienojušies par mūsu kopīgajiem mērķiem, un mēs, protams, darīsim visu kopīgiem spēkiem, lai uh, to arī sasniegtu. Paldies, un tagad, nu, jau Melo kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies Bratšeks kundze. Eiropas Savienība ir par 60% atkarīga no Krievijas piegādēm, un līdz 2030. gadam tā varētu sasniegt pat 80%. Mēs varam kaut ko mainīt, bet eh, komisāra samat kandidāts tas ir lielā mērā atkarīgs arī no jums. Portugāla, kas atrodas Iberijas pussalā, arī šeit var spēlēt ļoti svarīgu lomu, jo 7 no 12 gāzes termināliem atrodas pie mums. Mēs varam aizstāt ļoti lielu daļu Krievijas importu, ja eh, eh, tiks garantēta labāka apgāde un labāki tīkli. Un jāsaka, ka tagad eh, mēs nogādājam enerģiju, piemēram, uz Franciju tikai 1,6% apmērā. Padomē, kas notika Barcelonā, tika runāts par uh, energoapgādes labāku sazarošanu starp dalību valstīm. Piemēram, mēs varētu Krievijas gāzes eksportus apiet, piegādājot gāzi no Iberijas puses uz citām Eiropas valstīm un tā tālāk. Ko jūs varētu pateikt šajā sakarā? Paldies! Godātais deputāta kungs, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Man atkal ir jāatgriež pie infrastruktūras. Īstenībā infrastruktūra eh, pagaidām rada lielākos šķēršļus vienotā tirgus pilnveidēji. Mēs visi apzināmies, ka ir jāsavieno valstis, reģioni, pat uh, dažādi reģioni vienas valsts iekšienē teritorijā. Es jums varu pilnīgi piekrist, es varu parakstīties zem katra jūsu bilstā vārda. Varu tikai pateikt, ja tikšu ievēlēt amatā, es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai šī infrastruktūra tiktu uh, realizēta pēc iespējas ātrāk. Protams, es nevaru uh, tagad pagriezt laiku atpakaļ, mainīt pagātni, ir jau pagājuši vairāki gadi, mēs to laikā arī daudz ko varējām paveikt, bet, nu, varam sākt darboties jau no šīs dienas. Junker kungs jau teica, ka liela daļa no šīs investīciju pakotnes tiks veltīta tieši infrastruktūras finansēšanai. Tikai tāds vienotais tirgus, kas ir sazarots, kurā ir šie nepieciešamie savienojumi, varēs atļaut izveidot tādu ļoti solīdu energosavienību. Paldies, un tagad Grots kungs. Brātušeks kundze, kā potenciālā vicepriekšsēdētāja, jūs šeit uzstājāties un pat nereizi nepieminējāt emisiju tirdzniecību. Nu, kas būtu jūsu acīs tāds pieņemams CO2 uh, kādas varētu būt šīs CO2 izmaksas, tā tad uh, summa, ko maksāt par CO2. Un mums ir jāparūpējas par šo certifikātu tirzniecību, lai būtu normālu ETS. Paldies! Paldies! Nu, varbūt es uh, patiešām alojos nepieminot uh, emisiju tirzniecības schēmu, bet neviens arī neuzdev šo jautājumu pirms jums. Ļoti labprāt kaut ko pateikšu arī šajā sakarā. Finansēšanas mehānismi ir nepieciešami, lai mēs varētu arī īstenot uh, vidas mērķus. Runājot par emisiju cenu, ir grūti to noteikt tieši mums politiķiem. Tirgus ieviesīs savus korekcijas bet ir fakts, ka krīze ir atstājusi dziļas pēdas arī šajā lauciņā. Un cena šobrīd ir zemāka nekā mēs eh, to kādreiz prognozējām. Šādu tirgus rezervu ieviešanu es eh, personīgi atbalstu un Ir pat priekšlikums, ka līdz 2021. gadam uh, ir jāievieš šādas rezerves. Ir dalība valsts, kas piedāvā to darīt jau ātrāk, bet par to, protams, vēl ir jādiskutē. Katrā ziņā uzskat, ka tas ir atbilstīgais mehānisms. lai šis tirgus modelis varētu būt darbspējīgs arī nākotnē. Tādā veidā mēs varētu arī uh, sasniegt mērķus, kas nosprost attiecībā uz vīdes aizsardzību. Jā, tas patiešām ir svarīgi. Līdz ar to es atbalstu šāda mehānisma ieviešanu, lai varētu stabilizēt tirgu. Paldies, un tagad pēdējais runātājs Pēters Līze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā mm, vicepriekšsēdētājs amat kandidāte. Gribēju jums vēlreiz sniegt atb iespēju sniegt konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Un nav jau tikai tā, ka mums tagad būs jautājumu un atbilžu kārta. Jūs varēsiet arī uzstāties ar savu noslēgumu runu. Gribēju teikt, ka Andrējas Kanjēte, jūs partneris Eiropas komisijā, trešdien uh, uzņēmās ļoti konkrētas saistības Viņš teica, mēs vēlamies uh, energoefektivitāti sasniegt vismaz par 30%, uzlabot emisiju tirzniecības mehānismu, un viņš teica, ka viņš ir gatavs arī turpināt uh, jaunā mehānisma ieviešanu un to uzskatīt par prioritāru. Viņš arī ļoti konkrēti runāja par mērķiem pēc 2030. gada. Vai jūs esat dzirdējusi, ko tad apņēmās darīt Kaņietes kungs? Vai esat gatavi viņu atbalstīt vai tieši otrādi viņu? aizkavēt. Un tad vēl viens jautājums. Jūs teicāt, vivolo komunismo esot antifašistiska dziesma. Nu, es nezinu, jo ETP grupas rindās tomēr šis apgalvojums radīja zināmu nemieru. Paldies! Um, najlepša hvala. Bom to uh, pesem, mislim, da sem. Liels paldies! Domāju, ka esmu pietiekami skaidrojis, kas tā par dziesmu. Redziet, mūsu valstī šī dziesma ir dziesma, kas, mm, ko dziedāja cīnītāji pret fašismu. Un tā tika dziedāta un skanēja arī tad, kad mēs cīnījāmies pret eh, mūsu neseno eh, režīmu tā kā līdz ar to turpmākus komentārus vairs nesniegšu. Runājam par kaut kādiem solījumiem, mm, saistībām. Tik tiešām, vēlreiz pasvītroju, vismaz 27% atjaunojama energoresursu īpatsvars eh, plus 30% atjaunojama energoresursu energoefektivitātes eh, celšanas kontekstā. Šos Eh, mērķus atbalstu un pieņemu arī kā savas tādas kā saistības, kā savu solījumu. Un šai ziņā esmu pilnīgi viensprāts ar saviem kolēģiem, nominantiem. Un runājam par to, kurš no mums, eh, tātad eh, komisāriem, pārstāvēs Eiropas Savienību vienā vai citā starptautiskā kādā pasākumā vai kontekstā, tas nav tik svarīgi Svarīgi ir tas, ka es un mans kolēģis, mēs eh, iestājāmies par vieniem un tiem pašiem principiem, ejam uz vieniem un tiem pašiem mērķiem un viens otru visādā ziņā atbalstām. Ja runājam par mērķiem uz 50. gadu, esmu pārliecināta, ka te mēs spēsim panākt vienošanos ar mūsu partneriem pasaulē, proti izmešu samazinājums par 80%, Esmu pārliecināta, ka par to izdosies vienoties. Un ir jāiet uz eh, tādiem saistošākiem veidiem, kā to noformulēt. Lavijas kungs, priekšsādātājs, vēlos pateikties kolēģiem, kas eh, bija ļoti cietīgi un apzinājīgi sagatavojuši jautājumus ehm, komisārs amata kandidātei. Paldies ehm, Bratušekas kundzei par sniegtajām atbildēm. Ehm, nešaubos, ka atsevišķi kolēģi vēlētos eh, uzdot eh, turpmākus precizējošus jautājumus bet nu ir pienācis laiks eh, kandidātes kundzei eh, sacīt noslēguma vārdus un varbūt sniegt kādas izsmeļošākas atbildes, eh, kurām iespējams nepietika laika īsajās atbildēs. Paldies! Pirmām kārtām vēlos sacīt paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem, vēlos sacīt paldies par iespēju būt jūsu priekšā. Uh, runāties ar jums. Paldies Junkera kungam, kurš eh, man uzticējās un kura dēļ, principā, esmu jūs priekšā. Un eh, pirms šķiramies, vēlos vēl īsumā pieskarties tam, kāds ir mans redzējums eh, enerģētikas savienības sakarā, varbūt pieskaršos arī atsevišķiem konkrētākiem aspektiem. Tik tiešām situācija ir tāda, kad esam bijuši spiesti reaģēt, uh, Ehm, pēc kopš 2009. gada krīzes jāatzīst, ka nesam darījuši pietiekami, eh, lai mm, gādātu par mūsu energopiegāžu drošību. Mums ir bijis jārisina ehm, tādi degoši jautājumi un tādi strateģiskas nozīmes jautājumi, klimata politika, ehm, globālas kaut kādas sadarbības līnijas ir palikušas varbūt novērtā. Uh, mūsu klimata, centieniem klimata politikas nozarē ir jābūt nākotnē vērstiem. Šeit, principā, mūsu uzdevuma nostāja ir nepārprotama, un šai sakarā tātad, mūsu solījums ir samazināt eh, stratēģijas 2020 mērķus. Ehm, tātad šī tā formula 20, 20, 20 patēriņa samazināšana, energoefektivitātes pieaugums, atjaunojama energoresursu īpatsvars, visi tātad pie atzīmes 20%. Un, ja runājam par 2030. Um, gadu, tad uh, šeit mūsu uzdevumi ir šādi. Par 30% ir zemāks enerģijas patēriņš. Šeit mums ir ļoti plašas iespējas un potenciāls. Ir uh, vairākas iestrādes, uh, no vienas puses strādāt energoefektivitātes jomā, no otras puses darba vietu radīšanā, tā saimniecības tādā um, aktivēšanā, zaļā izaugsmē, viedā izaugsme. Nākamais tātad uzdevums eh, vismaz 27% atjaunojumu energoresursu īpatsvars eh, patēriņā. Un vēl viens eh, šāds mērķis, uzdevums. Domāju par 2050. gadu. Tik tiešām ceru, ka izdosies rast vienošanos ar eh, pasauli, partneriem no pasaules eh, un vienoties par mīnus 80%. Nu, lūk, tā reāli izpaudīsies eh, šādās, šādās koordinātēs darbosies mūsu enerģētikas savienība, un to grasāmies panākt caur efektīvāku vienoto tirgu, starp eh, arvien labāk un ciešāk eh, nodrošinātiem starpsavienojumiem. Šeit eh, ir mūsu konkurētspējas atslēga, tas ir tas, ko sagaida mūsu uzņēmumi, mūsu ražošana, tas ir tas, ko sagaida mūsu patērētāji. Un domājot par šo mm, pāreju uz tādu tautsēmniecību, kur raksturos zēms, oglekļu izmešu līmenis, uh, Nu, šeit arī tā recepte ir skaidri zināma eh, - energoefektivitāte, atjaunojama energoresursi. Nu, lūk, un caur, šajā, caur darbību šajos divos virzienos panāksim arī to, ka esam mazāk atkarīgi no importētas enerģijas. Un visbeidzot, kas gan nav nebūtu maz svarīgi Mums ir jādomā par to, kā labāk, efektīvāk uh, uzrunāt mūsu starptautiskos partnerus, kā uh, panākt to, ka mums ir stiprākas kārtas šajā starptautiskajā spēlē un mūsos ieklausās un uh, seko mūsu argumentiem. Un uh, mans pirmais neatliekamais uzdevums stājoties komisāra samatā ja man šis gods tiks uzticēts, būs kopā ar kolēģiem sagatavot plānu ārkārtas situācijām. Tieši ārkārtas avārijas dažādām situācijām, kad, piemēram, nākotnē varētu izrādīties, ka tiek aizgriezts gāzes krāns, piemēram, melnraksti komisijas eh, kabinetos jau tiek eh, gatavoti, un esmu pārliecināta, ka drīz šie dokumenti arī būs gatavi. Nu, lūk, ar šādu skaidru redzējumu, eh, veicamā uzdevumu apziņu, ejamā ceļa apziņu un izpratni, mēs gūsim panākumus. Paldies! Paldies, Bratušekas kundze, tātad komisāris kandidātas kundze. Paldies par šiem noslēguma vārdiem. Paldies, eh, kolēģi, jums eh, no komitējiem NV un ITRE. Paldies visiem sabiedrības pārstāvjiem, kas mūs pagodināja ar savu klātbūtni šeit, vai arī sekoja līdzi šai sarunai tīmeklī. Un eh, jaunākā informācija. ITRE, pulkstens astoņos šovakar, koordinātors sanāksme. Un rīt mēs visi, itre locekļi, e, tiksimies, lai uzklausītu Jirkī Katainēnu pulkstens desmitos no rīta. Paldies! À, un vēl. Papildu informāciju NV locekļiem. mēs eh, uz koordinātoru sanāksmi tiekamies eh, pusastoņos un deviņos, un tad pēc tam būs apvienotā ITRE un NV eh, koordinātāru sanāksme deviņos, un tā ilgs stundu.